Welcome to this meeting. We'll start. Uh... Esat laipni lūgti mūsu sanāksmē, sāksim darbu. Vēlos vispirms pieminēt to, ka tulkošana tiek nodrošināta visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās, izņemot maltiešu, horvātu un īru. Vēlāk šodien mums būs apmeklētāja grupa no Nigērijas Nacionālās asamblējas, tas ir priekšsarētāja līmenī. normatīvās atbilstības komitejas priekšsēdētāji, piemēram, tur būs, bet es tad attiecīgi sveikšu viņus tad, kad viņi ieradīsies. Trešais punkts mūsu darba kārtībā. Došu vārdu Jutai Steinrukai, kas pastāstīs par vizīti Vašingtonā aprīlī. Lūdzu, Juta, pastāsti mums. Labrīt! Paldies par šo iespēju mūsu delegācijas vizīti 19. 20. aprīlī Vašingtonā. Es aizvietoju Tomas Hendel, mūsu priekšsēdētāju. Tikāmies ar eh, mūsu ASV partneriem sociālpolitiskos un nodarbinātības jautājumos, pārunājot po politisko ietekmi, kur atstāja digitalizācija, automātika, mākslīgais intelekts Tāpat diskutējām par aktuāliem tematiem, piemēram, par notiekošo nodarbinātības politikas jomā Trumpa administrācijas iespējā digitalizācija un tās ietekme. Tur bija daudz sarunu ar ASV darba ministriju, starptautiskajā organizāciju pārstāvjiem, sociālajiem partneriem, domnīcām darba brokastis ar profesoru Žozefu Štiglicu tika eh, organizētas, kurš ir bijuša ASV prezidenta padomdevējs un Nobelprēmijas laureāts ekonomikā. Bija ļoti daudz kopīgu lietu saistībā ar izaicinājumiem, tā skaitā digitalizācijā, darba vidas maiņām, kuras darba vietas izzūda un kādas jaunas darba vietas radīsies, kāda ir ietekme uz darba kvalitāti. Tāpat arī izkristalizējās uh, atšķirības starp ASV un Eiropas Savienības dalību valstīm, jo mums ir atšķirīgi darba un sociālai standarti, atšķirīgas procedūras, piemēram, par sociālo partneru līdzlemšanas tiesībām. Un es vēl varētu ilgi un daudz jums stāstīt, jo tās bija trīs intensīvas darba dienas, bet izsmeļošs delegācijas ziņojums jums ir pieejams. Paldies! Vai ir kāds, kurš vēlas papildināt kaut ko? Nē. Tad varam ķerties pie nākamā jautājumu mūsu darba kārtībā - sociāla nodrošinājuma sistēma koordinācija. Došu vārdu komisijai vispirms, Jorģī Karēlu. Paldies, priekšsarētāji. Paldies par iespēju prezentēt šo priekšlikumu. Un, kas ir svarīgāk, šo ietekmes novērtējumu. Jūs redzat uz ekrāna šo prezentāciju, sākšu uzreiz. Vēlos pavisam īsi paskaidrot, par ko būs šī prezentācija. Mēs sniegsim pārskatu par ietekmes novērtējumu procesu. Neiedzināšos eh, detaļās, jūs to visu zinat. Un pārēšu pie svarīgākās daļas. Runāšu par galvenajiem konstatējumiem četrās jomās - bezdarba pabalsti, piekļuve ekonomiski aktīviem eh, cilvēkiem, sociāliem pabalstiem ilg, un ilgtermiņa um, aprūpas iegūmu. Tad šeit uh, komisijas veikts ietekmes novērtējums ir, kas ir nepieciešams, lai sagatavotu priekšlikumu, lai būtu pierādījuma bāze, uz ko varētu balstīt politiskos lēmumus. Tad, kad mēs runājam par šādu veidu ekonomisku un sociālo ietekmi, Šeit nav tik vienkārši matemātikā 2 plus 2 ir 4, ir nepieciešama pierādījuma bāze, lai varētu informētāk lēmumus pieņemt. Te ir integrēta pieeja izmantot, visi iegūmi un izmaksas ir aprēķināts, ekonomiski sociāla un vidas ietekme ir eh, aptvērums diezgan plašs, ietver visas iniciatīvas ar ievērojumu ietekmi, no politikas no definēšanas priekšlikumiem līdz īstenošanas pasākumiem. Komisijā esam izveidojuši neatkarīgu eh, pārvaldi, kas eh, veids normatīvu uzraudzību, nodrošina caurskatāmību. Nākamajā slaidā. Kāds ir mērķis šim priekšlikumam? Turpināt modernizāciju Eiropas sociālās nu, nodrošināšanas koordinācijas noteikumiem. Ir, ir ļoti svarīgi, lai būtu brīva uh, Eh, pabalību pārvietošanās brīvību, tas, lai cilvēkam pārceļoties no vienas dalību valsts uz citu, ir svarīgi, protams, pašas tiesības pārvietoties, bet, ja cilvēki to darot zaudē savu sociālo nodrošinājumu, tad, kaut arī tiesības bija iekļauts uh, likumdošanā, tāds tomēr būtu trūkums. Tātad, kāda ir mērķa modernizācija, kā jau es sacīju, veicināt šo tiesību izmantošanu, Ehm, juridiskā noteiktība tiek nodrošināta, godīga un taisnīga finanšu sloga sadalīšana starp dalību valstīm, kuras skar šī koordinācija. Un šajā sarežģītajā jomā ir nepieciešams arī veicināt vienkāršošanu attiecībā uz administrēšanu un noteikumu īstenošanu. Nākamais slaids. Ietekmes novērtēšanas process. Šeit jūs redzat vairāk dokumenti. Pirmo kritiku mēs noteikti saņemsim par to, ka tas, e, šīs izvērtējums ļoti garš. Bet tā kā mēs aptveram ļoti plašu jomu, tad nebija iespējams sastādīt īsāku dokumentu. Tātad e, visās valodās tas ir arī pieejams. Esam arī e, minētā mūsu iekšējās pārvaldes uh, Eh, pozitīvais vērtējums arī ir pieejams. Metodika. Trīs posmos tas tika darīts, tika analizēta ekonomiska un sociālā ietekme, salīdzinot ar bāzes līniju, kas ir pašreizējā situācija. Tad citu ietekmju analīze, krāpniecība, ļauprātīga izmantošana, normatīvās izmaksas, taisnīgs slogu sadalījums, Un treškārt, vispārējais izvērtējums efektivitātei um, attiecībā uz konkrētu mērķu sasniegšanu. Tātad divi analīzes līmeņi, un tad apvienojam tos trešajā līmenī pēc tam. Un tad uh, kādas avots mēs izmantojam. Daži no tiem ir Eiropas Savienības līmeņa avoti, kā darba spēka pētījumi, Eurostata datu kopas Eiropas Savienības eh, darbību šai jomā ir nevis harmonizēt, bet koordinēt. Esam eh, arī ievākuši datus, sadarbojoties ar ekspertiem dalību valstī, kas notika administratīvas komisijas ietvaros. Esam analizējuši datus, ne visi nāk no Eiropas Savienības līmeņa, bet lielākā daļa nāk no nacionālā līmeņa. Protams, protams arī izmantojām papildus ekspertus, no nu, Deloitte, Fresco Network un citiem avotiem. Mums bija arī kā daļa no ietekmes eh, novērtējuma procesa vairākas konsultācijas, apspriedāmies ar ekspertiem dalību valstīs vairāk gadu garumā. Mums bija atsevišķa sanāksme ar sociālajiem partneriem 15. gada jūnijā tāpat arī atsevišķi sanāksim ar nevalstiskajām organizācijām un divas eh, tiešsaistē organizētas sabiedriskās apspriešanas 2013. un 2015. gadā. Tad pie priekšlikuma kodola. Bezdarba pabalsti vispirms. Šobrīd darba meklētājs, pilsonis var saņemt bezdarba pabalstu citā dalību valstī trīs mēnešu garumā ar iespējamu pagarināšanu uz sešiem mēnešiem. Mērķis ir tāds, ka darba meklētājs varētu censties atrast darbu citā dalību valstī, un lai viņš nebūtu šajā laikā pilnībā neaizsargāts. Viņa mājas valsts, nodarbinātības dienests, pieprasa ikmēneša ziņojumu no uzņemošās valsts par šī darba meklētāja aktivitātēm. Mums ir arī daži skaitļi šeit. Bāzes līnijas scenārijā 27 tūkstoši bezdarbnieku ir eksportējuši savus bezdarba pabalstus 2013. un 2014. gadā, kas veido tikai 0,1% no visiem bezdarbniekiem. Paskatījām dažus e, variantus, tie ir šeit apvienot tabulā. Pirmais ir bāzes līnijas scenārijs, tālāk e, opcija numur viens - pagarināt e, periodu, kad tiek saņemts šis eksportētais pabalsts, ir vismaz seši mēneši, un atklāt, atstāt atvērtu iespēju arī pagarināt šo periodu. Opcija numur divi - pagarināt pabalsta saņemšanas eksporta periodu visu, uz visu periodu, kad pienākās šāds pabalsts. Esam izpētījušies izvēles iespējas un konstatējam, ka labākais variants ir ierosināt pagarināt šo periodu, kad tiek e-, eksportēts pabalsts no 3 uz 6 mēnešiem. Otrs aspekts saistībā ar bezdarba pabalstiem - tā agregācija. Tā tāds tehnisks jēdziens, bet ļoti svarīgs. Bezdarbnieks, kas ir strādājis dažādās dalību valstīs iepriekš, var pieprasīt, ka apdrošināšanas periodi iepriekšējās dalību valstīs tiek ņemti vērā, lai izvērtētu, vai uh, ir atbilstība pabalstu saņemšanai. Piemēram, dalību valstī A, lai saņemtu pabalstu, ir jāpierāda 24 mēnešu darba periods. Ja persona ir strādājusi 18 mēnešu vienā dalību valstī un tad ierodas šai jaunajā dalību valstī 8 mēneši, tad, lai izvērtētu to, vai viņam pienākas bezdarba pabalsts, ir jāņem vērā pēdējie 8 mēneši jaunajā valstī, Un jāpieskaita arī 18 mēneši, kas pirms tam tik strādā citā dalību valstī. Tāpēc to sauc par agregāciju. Pašreizējā situācija ir tāda, ka noteikumi šobrīd nenosaka minimālo periodu Eh, ar iepriekšēju nodarbinātību jaunā dalība valstī. Pieņemsim, kāds varbūt ir nostrādājis 24 mēnešus vienā dalība valstī, pārceļas uz jaunu dalību valsti, nostrādā vienu dienu, tad viņam it kā pienākas jau eh, bezdarbnieku pabalsts jaunajā dalību valstī. Un tas ir radījis problēmas, pie tā mēs arī strādājam. Tad daži skaitļi. Agregācijas gadījumi Eiropā ir bijuši gan arī 25 tūkstoši gadījumu. 41% no tiem ir strādājuši mazāk par trim mēnešiem jaunajā dalību valstī. Apskatījām dažādus scenārijus. Pirmais būtu formalizēt šī brīža situāciju, kā agregācija stājas spēkā pēc pirmās darba dienas jaunajā dalību valstī. Otra opcija būtu ieviest minimālo apdrošināšanas periodu viena mēneša garumā jaunā dalību valstī, un pēdējā opcija būtu minimāla apdrošināšanas perioda ierosināšana uz trim mēnešiem. Izvērtējām visas iespējas un secinājām, ka vislabākā izvēles iespēja būtu ieviest minimālo apdrošināšanas periodu prasību trīs mēnešu garumā. To mēs esam arī ieteikuši agregācijai. Un visbeidzot, par bezdarba pabalstiem vēl šeit ir eh, pierobežu strādājušie. Tas nozīmē, ka bezdarbniekam ir jāprasa savu eh, pabalstu tajā dalībvalstī, kur dzīvo. Un to kompensē Ehm, tā dalība valsts pēc tam, kur eh, viņš ir strādājis, ja tas ir pārobežu strādājušais. Atbildīgā dalība valsts ir eh, dzīves vietas dalība valsts, un tas arī šeit ir skaitļos apliecināts. Pārobežu darbinieku skaits ir gandrīz 800 tūkstoši, un periodu, eh, kas ir vairāk par 12 mēnešiem, tad tur ir gandrīz pusotras miljonas aptuveni šādu strādājošo. Šeit ir seši varianti mums. Pirmais. Šis parobežu darbinieks e, pats izvēlas, kur pieprasīt pabalstu. Otra iespēja. Pēdējās nodarbinātības valsts maksā pabalstu un šim strādājušam ir jāreģistrējās tajā valstī. Tā kā tas ir nosacījums. Ne tikai darba ilgums, bet arī tas, ka viņam ir aktīvi jāmeklē jauns darbs un ir reģistrācijas prasība. Tad ir trešā izvēles iespēja, kur arī izvēlējamies. Pēdējās nodarbinātības dalību valsts maksā pabalstu, bet tikai pēc noteikta darba perioda, pēc vismaz 12 mēnešiem, kas nostrādāt šajā dalību valstī tad šī dalība valsts kļūst atbildīga, nevis dzīvesvietas dalība valsts. Tad pavisam ātri par nāk, nākamā sadaļa - ekonomiski aktīva iedzīvotāja piekļuves sociālajiem pabalstiem. Izteikšos īsāk. Mēs kvantificējām Eiropas Savienības tiesas juriz, um, um, judikatūru un visus noteikumus par eh, šo jomu, kur tiesa ir eh, spriedusi. Ilgtermiņa aprūpes pabalsti. Situācija šobrīd ir tāda, ka mēs pieredzam pabalstu skaitu pieaugumu šai jomā, sabiedrība noveco un ir vairāk šāda aprūpas vajadzība šī pabalsti nav definēti kā tādi, un viņi tiek e, klasificēti kā slimības pabalsti. Un mēs ierosinam ieviest jaunu sadaļu, kas precīzāk definēs to, kas tie ir par ilgtermiņa aprūpas pabalstiem. Nevis e, šobrīd, kā tie ir slimības pabalsti. Šeit nav nekādas izmaiņas, mēs tātad ierosinam tikai precizēt lietas kas ir ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem. Tālāk. Pēdējā sadaļa - ģimenes pabalsti. Pirmā lieta, ko mēs uzreiz redzam, ir, ka mēs neierosinam eh, šo pabalstu indeksāciju, bet ierosinam aktualizēt noteikumus bērnu audzināšanas pabalstiem Tās ir individuālas tiesības tēvam un mātei, un dalību valstis var izvēlēties maksāt viņiem pilnībā eh, abiem strādājušiem vecākiem. Tāds ir mūsu priekšlikums. Mēs apskatījām Bāzelīnijas scenāriju, no 17 dalību valstīm saņēmām informāciju, redzējām, ka liels naudas summas tiek tērēts ģimenes pabalstiem, bet paskaroties tas ir aptuveni 1 miljārds, bet tas ir mazāk kā 1% no kopējiem um, igadējiem izdevumiem ģimenes pabalstos skaidrā naudā 28 dalību valstīs. Tātad nosauktie skaitļi, kā tā absolūtos skaitļos, ir augsti, bet ņemot vērā, cik tiek tērēts Eiropas Savienībā sociāla nodrošinājuma jomā, tad procentuāli tas ir ļoti neliels daudzums. Un šeit ir dažādi varianti, kurus mēs apskatījām. Par indeksāciju mēs skatījāmies divas dažādas iespējas - pielāgoties dzīves standartiem uz augšu vai uz leju, vai tikai uz leju. Un tad izlēmām, ka indeksāciju nevajadzētu izmantot. Un priekšlikuma otra daļa esam paredzējuši da dažādas koordinācijas noteikums bērnu audzināšanas pabalstiem saistīts ar algu, ar visiem pabalstiem, kas būtu obligāti vai fakultatīvi. Tas pavisam īsi ir mūsu uh, priekšlikuma saturs. Dažām sadaļām mēs ierosinām būtiskas izmaiņas, kā jūs pamanījāt, lai tur būtu lielāka atbilstība mūsu sabiedrības realitātei Citos gadījumos vienīgais, ko esam veikuši, ir precizēt noteikumus, lai tie būtu vieglāk īstenojami. Ar to arī lieku punktu un e, atvainojos, ka runāju tik ātri un iztērēju vairāk kā 15 minūtes. Thank you. Yeah. Uh, Lielas paldies. Tagad došu vārdu mm, Marijaki Grīves kundzei. Viņa ir no EPRS. Thank you, Madam Chair, and thank you for the invitation. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ka devāt iespēju prezentēt mūsu darbu šodien komitejai. Vispirms es vēlētos jums pastāstīt par eksāntē ietekmes izvērtējuma nodaļas darbu. Pastāstīšu, kā mēs veicam mūsu izvērtējumus, un vēlāk arī pastāstīšu, uh, Eh, kā, ko mēs esam identificējuši kā priekšrocības un trūkumus um, šajā komisijas ietekmes izvērtējumā. Vispirms mēs vēlētos eh, norādīt, ka komisija ir ieguldījusi ļoti daudz pūliņu šajā tekstā. Tas ir 2000 eh, lapas gārš teksts, un tas ir visplašākais ietekmes izvērtējums, ar kādu mēs esam iepazinušies. Lielākā daļa no mūsu darba uh, ir um, komisijas Eh, likumdošanas izvērtējumu kvalitātes novērtējums. Un tāpat arī mēs vēlamies ņemt vērā normatīvā priekšlikuma eh, jēgu un mēģināt palīdzēt komisijai veidot eh, labākus likumus un pieņemt argumentētākus lēmumus, bet vienlaicīgi arī nodrošināt izpildvaras kontroli. Uh, Tātad mēs arī uh, darbojamies ar uh, vadošo komiteju un pārējām komitejām, kas ir atbildīgas par likumdošanas priekšlikumu. Šķiet, ka jūs jau esat iepazinušies ar sākotnējo ietekmes izvērtējumu. Es um, norādīšu arī uz uh, šo kopsavilkumu, kur ir iekļauti svarīgākie punkti no ietekmes izvērtējuma un ir runa arī par metodiku. Šo kopsavilkumu parasti nodaļa gatavo iekšēji. Uh, Mēs eh, neapspriežam pašu priekšlikumu būtību. Mēs eh, drīzāk eh, izvērtējam, cik kvalitatīvs ir ietekmes izvērtējums un vai ir ņemti vērā noteikumi, kas ir paredzēti komisijas 2015. gada labākas likumdošanas vadlīnijās. Balstoties uz koordinātoru lēmumu, komitejas var arī lūgt papildu darbu no mūsu dienestiem. Tas nozīmē, ka mums pieprasa detalizētāku izvērtējumu par komisijas darbu, vai arī no mums pieprasa papildu ietekmes izvērtējumu vai izvērtējumu par konkrētiem elementiem. Noteikumi un metodikā, kā sagatavot šādus ietekmes izvērtējumus, balstās uz ietekmes um, izvērtējuma rokas grāmatu, kuru apstiprināja priekšādētāja konference 2013. gadā, un šo rokas grāmatu pašlaik pārskata, ņemot vērā to, ka ir starpiesāžu nolīgums par labāku likumdošanu. Kā mēs analizējam komisijas ietekmes izvērtējumus? Ar saviem sākotnējiem izvērtējumiem mēs, balstoties uz šo ietekmes izvērtējumu, mēģinam sniegt ievadu par uh, fonu un arī par to, uz ko balstās šī priekšlikuma būtība. Tāpat arī mēs um, mēģinām paskatīties, vai ir atbildēti septiņi jautājumi, kas ir būtiski kvidā ietekmes izvērtējumā saskaņā ar vadlīnijām. Tātad, kāda ir problēma, cik liels ir problēmas apmērs, kāpēc Eiropas Savienībai ir jārīkojas, kādi ir mērķi šai iniciatīvai kādas alternatīvas varētu izvēlēties šīs problēmas risināšanai, kādi, kāda ir ekonomiskā, sociālā un vīdas ietekme šiem dažādajām alternatīvām, kā šīs alternatīvas var salīdzināt un kādi ir uh, kontrols un izvērtēšanas pasākumi. Tad, tad mēs ņemam vērā to, vai metodika ir saskaņota un pilnīga, uh, Tāpat arī skatāmies, vai prezentētie argumenti ir loģiski un atbild uz uh, manis mm, minētajiem septiņiem jautājumiem. Mēs izmantojam dažādus kanālus un mēģinam arī paskatīties, cik ticama ir informācija. Tāpat arī izvērtējam uh, izmantoto datu kvalitāti un paskatāmies, kādi pētījumi ir izmantoti šajā darbā. Tāpat arī pētām, vai ir uh, notikušas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm, tātad vai ir bijušas 12 eh, nedēļu konsultācijas. Tāpat arī skatāmies, vai eh, iekšējā regulējošā iestāde komisijā ir ņemta vērā, gatavojot galīgo tekstu. Un tāpat arī skatāmies, vai normatīvais priekšlikums un ietekmes izvērtējums atbilst viens otram. Mūsu mērķis ir atbalstīt eh, parlamenta komitejas sniedzot objektīvu analīzi, izvērtējot, vai pierādījumi, kas ir iekļauti ikmetas izvērtējumā, ir saprātīgi un noder šī priekšlikuma vērtēšanai. Tomēr mēs eh, nekādā veidā neapšaubām politiskos lēmumus. Tagad runāšu par šī konkrētā ietekmes izvērtējuma trūkumiem. Eh, priekšlikuma izmaiņas, eh, kā jau minēja Korelkungs, attiecas uz četrām jomām - ilgtermiņa uh, pabalsti, bezdarba pabalsti, tāpat arī pabalsti ekonomiski neaktīviem pilsoņiem un ģimenes pabalsti. No nu, mūsu viedokļa kopumā šis ietekmes izvērtējums nodrošina stabilu bāzi, lai mainītu pašreizējo sociālās koordinācijas tīklu Eiropā. Galvenais mēķis ir tāds, kā tiek identificētas konkrētās problēmas šajās četrās jomās, un tiek arī skaidrots, kāpēc šādas problēmas ir radušās. Komisija ir izvērtējusi ekonomiskās un sociālās tendences, um, kādas ir tam, kāpēc personas pārvietojas Eiropā, un arī secina, ka sociālo pabalstu turisms um, ir zems. Tāpat arī tiek uzskaitītas problēmas, kas ļauj labāk saprast pamatjautājumus. Problēma vidū ir eh, caurdzamības un juridiskās noteiktības trūkums gan pilsoņiem, gan institūcijām. Te ir runa par vienlīdzīgu attieksmi uh, pret tādiem pilsoņiem, kurus situācija ir salīdzinoša. Un tāpat uh, tiek runāts arī par finansiālo slogu. Mēs uzskatām, ka komisija ir sagatavojusi tādu saprātīgu alternatīvu kopumu, Katrai no šīm jomām tiek minētas vismaz trīs alternatīvas, kas papildina pamatscenāriju. Tātad kopā tiek piedāvātas 32 alternatīvas. Tiek runāts par ekonomisko, sociālo un normatīvo ietekmi, kāda varētu būt katrai šai alternatīvai, un salīdzina to arī ar um, pamatscenāriju, tieši tā kā to paredz vadlīnijas. Lielākā daļa no uh, alternatīvām neradītu nekādu sociālo vai ekonomisko ietekmi, izņemot eh, alternatīvu, kas attiecas uz bezdarba pabalstiem pierobežas darbiniekiem, kas palielinātu eh, vispārējos izdevumus eh, bezdarba pabalstiem par 6%. Tāpat arī tiek runāts par cita veida ietekmi, kas saistās ar katru no alternatīvām, piemēram, krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas risks un arī godīgs logas sadals starp dalību valstīm. Kopumā eh, šo alternatīvu normatīvās izmaksas tiek uzskatītas par eh, nevisai augstām. Ietekmes izvērtējums palstās uz vairākām, eh, plaš, vairākiem plašiem pētījumiem. Uh, Seši pētījumi attiecas uz uh, ģimenes pabalstu koordināciju un uh, bezdarba pabalstu uh, apvienošanu. Un trīs pētījumi savukārt attiecas uz ilgtermiņa un bezdarba pabalstiem. Tāpat arī tiek izmantoti pētījumi, ko ir sagatavojuši neatkarīgie eksperti, kas um, ir atbildīgi par sociālo koordināciju Eiropā, tātad fresko. Šie pētījumi tika pabeigti 2015. gada jūnijā. Visā tekstā komisija, protams, saprot, ka dati ir ierobežoti un um, pieņēmumi arī uh, varētu uh, būt uh, līdz ar to nepilnīgi. Ir veiktas divas tiešsaistes konsultācijas 2012. un 2013. gadā par ilgtermiņu pabalstiem un bezdarba pabalstiem, un otrs pētījums 2015. gadā par ģimenes pabalstu, bezdarba pabalstu un um, darbinieku norīkošanas noteikumu koordināciju. Tāpat arī tiek izmantota konsultatīvā komiteja, tā notika 2013. gada oktobrī, tāpat arī tika organizēta uzklausīšana 2015. gada jūnijā. Arī uh, eh, NVO ir uzklausītas. Tas notika 2015. gada jūnijā. Dalību valstu konsultācijas arī bija ļoti padziļinātas. Tas eh, tika darīts eh, ar komisijas administrācijas palīdzību un arī tika veikti pētījumi tiešsaistē. Tagad runāšu par trūkumiem, ko esam identificējuši šajā ietekmes izvērtējumā. Neskatoties uz plašajām iesaistīto pušu konsultācijām, mums šķiet, ka uh, atbalsts iesaistītajām pusēm nevienmēr bija pieejams attiecībā uz katru no šīm alternatīvām. Un eh, komisijas administrācijas izmantošana sociālajām sistēmām tiek vairāk izcelta tekstā un mazāk runāts par citām iesaistītajām pusēm. Uh, Piemēram, šis atbalsts netiek norādīts horizontālajai vai arī pamatscenārija alternatīvai. Tāpat arī netika veiktas formāls konsultācijas par divām alternatīvām, tad trešā alternatīva par bezdarba pabalstiem pārobežu strādniekiem un arī horizontālā alternatīva, kas attiecas uz uh, atšķirīgiem koordinācijas noteikumiem bērnu pabalstiem. Tas attiecas arī uz um, informācija, ko mēs saņēmām no dalību valstīm, un komisija šeit ir gana cauradzama. Šķiet, ka dalību valstis ir uzklausītas detalizētāk, salīdzinot ar citām iesaistītajām pusēm, un šajā sakarībā mēs uzskatām, ka ņemot vērā komisijas administratīvo lomu, ko komisija ir spēlējusi attīstot šīs alternatīvas un sniedzot informāciju par šīm alternatīvām, būtu bijis noderīgi um, sniegt eh, sabiedrībai informāciju par šo darbu. Mēs arī saprotam, ka 2016. gadā sanāksmju eh, galvenie secinājumi nesen ir uh, ielikti komisijas mājaslapā. Vēl kāds elements, ko mēs identificējām. Saikne starp šo priekšlikumu un darbinieku norīkošanas direktīvu uh, nav skaidri noteikta komisijas ietekmes izvērtējumā. Komisija skaidro, ka daži grozījumi, kas ir ieteikti koordinācijas noteikumos, tā skaitā arī uz norīkotiem darbiniekiem, neietilpst šī ietekmes izvērtējuma aptvērumā, tāpēc, ka tie ir pārāk tehniski. Tomēr, ņemot vērā šo potenciālo saikni, mēs uzskatām, ka komisija būtu varējusi sniegt vairāk informācijas. Kā jau Korelkungs norādīja, Kaut arī tiek izmantota ļoti strikta pieeja no komisijas puses, šīs ietekmes izvērtējums ir ļoti garš, un tas, uh, atklāti sakot, uh, neatvieglotā izskatīšanu. Uh, galvenais teksts um, ir 180 lapas garš, un uh, vadlīnijās tiek ieteiktas 30-40 lapas. Tāpat arī ir 26 pielikumi, kopā sastādot 2000 lapu garu dokumentu. Noslēgumā Mēs uzskatām, ka šīs ietekmes izvērtējums ir stabils pamats, kas ļautu mainīt pašreizējos sociālās, sociālo pabalstu koordinācijas sistēmu Eiropā. Tāpat arī šeit ir iekļautas idejas un uh, mm, komentāri, ko ir iesniegušas komitejas savā otrajā atzinumā, bet ir vairāki elementi, kuriem varētu pievērst vairāk uzmanības. Piemēram, tas, ka iesaistīto pušu uh, ieguldījums um, varētu labāk parādīties visās alternatīvās. Tāpat arī saiknē ar norīkoto darbinieku direktīvu nav skaidri redzama šajā ietekmes izvērtējumā. Tāpat arī administratīvās uh, komitejas uh, darbs uh, sociālo sistēmu koordinācijai varētu būt bijis caurcamāks. Detalizētāku informāciju jūs varēsiet atrast mūsu sākotnējos izvērtējumos. Varbūt jūs tur atradīsiet citus interesantus elementus. Paldies! Thank you very much for. Lielas eh, paldies eh, par eh, šo pamatīgo ievadu. Tagad dosim vārdu referentam. Arī Jānu referentiem un jūsu rīcībā būs eh, divas eh, minūtes. Katram no sākuma um, vārds eh, Balaskungam, lūdzu. Es atvainojos, ka ierados ar novēlošanos, bet šķiet, ka um, komisija iepazīstināja ar savu priekšlikumu. Nu, man bija sarežģīti šodien ar vilcienu ierasties Briselē. Tas, ko tikko teica kundze, kas mums iepazīstināja ar ietekmes izvērtējumu, uh, manuprāt, ir pelnījis divus komentārus, nevēlas izteikties pārāk gari. Jūsu izvērtējumā tiek teikts, ka 55% no bezdarbniekiem atrod darbu pēc 12 mēnešiem un 75% pēc 24 mēnešiem. Mēs zinām, ka. Ja ir runa par bezdarba tiesību eksportu, un tas, protams, neatiecas uz šo agregāciju, attiecībā uz eksportu mēs varētu no 3 līdz 6 mēnešiem, kas, protams, ir progress, ņemot vērā komisijas eh, šodienas priekšlikumus, bet ir jautājums, vai ar to pietiek, vai nevajadzētu nodrošināt visas eh, šīs eh, tiesības uz bezdarba pabalstiem. Gal galā cilvēki ir strādājuši, un arī jāņem vērā tas, kā bezdarbnieki uh, tātad uh, 55% apmērā atrod darbu pēc 12 mēnešiem. Vai šie 6 mēneši nebūs trūkums, ņemot vērā, ka citur kontrole pār bezdarbniekiem ir daudz stingrāka, tiek nodrošināts, lai viņi aktīvi meklētu darbu. Tā tad mums vajadzētu līdzsvarot šos divus elementus, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Uzskatu, ka galu galā ir veikti ietekmes izvērtējumi, un to vajadzētu ņemt vērā. Uh, Otrais par norīkošanu. Biju Polijā kopā ar savu izcilo kolēģi Stīvensas kundzi. Pirmdien mēs diskutējām par norīkošanu, par formulām tā tālāk. Šķiet, ka mēs redzam, ka pastāv tāda diezgan spēcīga konverģence. Mēs redzam, ka ir jāmodernizē informācijas sistēma. Uh, darbojas ESSI sistēma, kas, diemžēl, nav pabeigta un kas pietiekami labi nedarbojas. Varbūt vajadzētu sagatavot um, digitalizētu um, platformu, kas ļautu mums izmantot tādas profesionālas digitālas kartes, kas ļautu izsikot līdzi um, sociālajām tiesībām, kas piemīt katram darbiniekam. Varbūt šādu opciju arī varētu padziļinātāk izskatīt. Jums ir šulds. Eh, paldies, eh, Šulckungam vārds. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par informāciju, kur saņēmām šodien. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, komisija ar ietekmes novērtējumu vēlas izveidot uz pierādījumiem balstītu pieeju un balstīties uz skaitļiem, bet vienlaicīgi es lasu arī to, ka skaitļi bieži vien nebija pieejami un bieži vien eh, par pamatu tika ņemti intervijas ar strādājušiem dalību valstīs. Līdz ar to jautājums numur viens - cik sarežģīti bija izveidot fak uz faktiem balstītu materiālu skaitļiem un e, cik bieži bijāt spiest izvēlēties alternatīvas metodas. Ģimenes pabalsti tālāk. To jūs arī savā PowerPoint prezentācijā norādījāt, ka tikai 17 dalību valsts tika aptaujāts. Tātad 17 e, dalību valsts e, nav gluži 28. Jautājums tāds, kāpēc nebija iespējams no visām vai vismaz gandrīz visām dalību valstīm saņemt šādus datus? Tas varētu ļaut nonākt pie atšķirīgiem rezultātiem. Trešais jautājums vai bērnu pabalsta indeksācija ir tiesiski iespējama un arī juridiskie sarežģījumi, kas tik norādīti. Vai komisija balstās tikai uz ekonomiskiem principiem un izmaksu principiem? Un pēdējais jautājums. Kāpēc komisija ir eh, ģimenes pakalpojumu kā definīcija ir eh, atšķirīgi traktēta dalību valstīs? Uh,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 kas eh, apgrūtina uzņemošās valsts eh, darbību. Ja viņi saņem viltot dokumentu, viņi neko daudz nevar darīt. Viņi nevar vienpusēji paši konstatēt, ka tas ir viltots dokuments, lai cik tas varbūt šķistu acīm redzami. Tā vietā eh, ir nepieciešams arbitrāžas process, kas prasa ilgu laiku. Daudzās dalību valstīs Tas rada lielu vilšanos. Ir virkne gadījumu šobrīd Eiropas Savienības tiesas iztiesāšanā, tā skaitā no manis pārstāvētās valsts, kas liek domāt, ka vairākām valstīm vienreiz pietiek, ir jāsāk rīkoties pret krāpniecību. Vai komisija uzskata, ka tās priekšlikumi pret A1 krāpniecību ir pietiekami. Uzskatu, ka uzņemošā dalībvalsts nepārtraukti saskaras ar spiedienu šai jomā un kā komisija interpretē krāpniecību. Saskaņā ar konkrētās dalībvalsts likumdošanu varat to precizēt. Tāpat atbalstu gaidīšanas periodu pagarināšanu uz trim mēnešiem, pirms kāds var pieteikties eh, uzņemošajā dalību valstī pabalstu saņemšanai. Tas ir svarīgi, lai varētu nodrošināt strādājušo mobilitāti, pārvietošanās brīvību. Mēs iebilstam eh, pret eh, šo eksportēto pabalstu termiņu pagarināšanu eh, no trim uz sešiem mēnešiem. Paldies! Es tagad es vēlētos sveikt Nigērijas parlamenta deputātu delegāciju, kas ir ieradušies, lai iepazītos ar to, kā mēs strādājam, ko mēs darām. Esat sveicināti pie mums, Un tagad mums notiek diskusija par sociālo nodrošinājumu sistēmu koordināciju. Tas ir ļoti plašs temats un ļoti svarīgs visiem mūsu deputātiem. Un līdz ar to dodu vārdu Harkin kundzei. Paldies, paldies par sniegtajām prezentācijām no ši, šajā rītā. Man ir vairāki jautājumi mums teica, ka izpētot pamata scenārijus un dažādas iespējas, Ehm, nu, Tātad ir eh, nolēmts eh, nie, neielūkoties eh, bērnu pabalstu indeksācijā. Un es vēlētos jautāt, vai ir apskatīts atsevišķas dalībvalstis un kādā veidā tas ietekmē šo dalībvalstu budžetus. Un, ja tas tā ir, tad vai jums ir kāda informācija par šo jautājumu, un, ja ne, tad kāpēc nē? Tas ir mans pirmais jautājums. Un otrkārt, uh, mums eh, teica, eh, ka attiecībā uz eh, ietekmes mm, izvērtējumu ir tā, ka tur mm, nav gatavība no iesaistīto pušu puses, un vai iesaistīto pušu atbalsts ir skaidrs, vai viņi atbalsta kādu grupu, un mm, kāpēc ir šāda situācija. Un eh, tad jūs arī izteicāties eh, eh, par to, ka šī saikne ar pārvietotiem darbiniekiem nav acīm redzama. Un mans jautājums, kādas saites šeit ir jārada, kas šeit iztrūks? Un pēdējais jautājums, es varu atbalstīt referentu, kad bija runa par kaut kādām individuālām sociālā nodrošinājuma kartēm, ko izmantotu eh, pilsoņu, kas varētu novērst arī krāpniecības eh, gadījumus. Un, eh, un tas ir tāds jautājums, kas no jauna aktualizējas, un es vēlētos pievienot savu balsi šim jautājumam. Paldies! Paldies, Cimers kundzei vārds. Jā, danke. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties par komisijas veikto ietekmes novērtējumu, brīfingu un skaidrojumu, kuru saņēmām no parlamenta pētniecības dienesta. Mans pirmais jautājums ir šāds. Tas ir saistīts ar reakciju un kā jūs to vērtējat. No vienas puses, Vācijā sociālā nodrošinājuma jomā ir bažas, ka ieviešot atsevišķu sadaļu par eh, aprūpas pakalpojumiem, var radīt eh, lielāku slogu gan izmaksu aprēķinā, gan eh, apgrūtinot piekļuvu pakalpojumiem. Kā jūs to vērtējat? Otrakārt. Pētniecības dienests sacīja, ka cita starpā ir konstatēts, ka subsidaritātes un samērīguma uh, principi eh, ar šo priekšlikumu netiek ietekmēti, bet norādīja, ka Francijas senāts praktiski ir paziņojis, ka uzskata, ka subsiditātes noteikumi ir pārkāpti tomēr, vai ir iespējams to mm, komentēt, vai tas ir pārbaudīts, kā tur īsti ir bijis. Tad vēl dažas lietas ir runa par uh, mobīliem uh, Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kas nav ekonomiski aktīvi. Ko tas e, nozīmē attiecībā uz cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā attiecīgajās dalību valstīs? Konkrēti, vai jūs nebaidaties no bezpajumtnieku skaita pieauguma? Un uh, vai ir saistībā ar ietekmi uz Roma tautības cilvēkiem? un piekrītu Balas kungam par šo sešu mēnešu termiņu. Arī man ir jautājums, vai jūs esat pārbaudījuši, kādas negatīvās ietekmes varētu būt vai papildus loks, kādā veidā tas varētu izpausties, ja tiks izvēlēta opcija kā, bezmaks, eh, kā bezdarba pabalsta izmaksa eh, tiktu piemērota uz visu termiņu, nevis tikai uz sešiem mēnešiem šis ierobežojums. Paldies. Jūjīna eh, Lamberts. Paldies, Lamberts kundzē vārds. Paldies. Es pieskāršos vairākiem jautājumiem, ko jau minēja kolēģi. Un viens no tiem saistās ar ieteikumas novērtējumu. Un šīm te iesaistītajām pusēm tātad bija komentāri arī par aptvērumu, kas saistās ar ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem, jo, ja mēs raugāmies uz šo te pārēju, kas tur šobrīd notiek, Un diskusijās ir runa par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām pāri robežām, arī Brexita kontekstā. Es domāju, ka e, cilvēki saprot, e, cik tas ir sarežģīti. Un ir arī tāda sajūta, e, ka daži no tiesas spriedumiem tā vietā, lai tiktu pieņemti, patiesībā tos vajadzētu apstrīdēt un vajadzētu ieviest dažādus noteikumus, jo, manuprāt, tā kā ir ļoti daudz cilvēku, Nu, tātad eh, ir eh, cilvēki, kuriem ir eh, grūtības, viņi tiek deportēti atpakaļ uz Eiropas Savienības izcelsmes valsti, vai arī cilvēki, kuri ir veikuši aprūpu, arī uz viņiem attiecās potenciāla deportācija. Un šeit noteikumi tiek interpretēti ļoti, ļoti restriktīvā veidā. Un varbūt eh, šos tiesas spriedumus tā vietā, lai eh, pieņemtu, vajadzētu tā ļoti kritiski aplūkot. Un jāstāsta, kāda tur var būt pievienotā vērtība. Un tad eh, man ir arī jautājums parlamenta dienestiem. Jūs runājāt par nozīmi, kas ir piešķirta dalībvalstīm. Nu, vai bija Eh, kādas iesaistās eh, puses, eh, kas iztrūka, kas nereaģēja. Cilvēkiem vajadzētu dzirdēt, kuri tie bija, vai arī tas ir viens no tiem jautājumiem, ko cilvēki uzskata par ļoti tehnisku un tāpēc nereaģē. Nu, tā ir arī šī puse. Vai ir kādi konkrēti sektori, kur jūsuprāt, kuriem vajadzēja iesaistīties, bet kur neiesaistījās? Un tad attiecībā uz skaitļiem no dalībvalstīm Šis ir bijis eh, aktuāls jautājums, kopš es strādāju eh, eh, pie šī jautājuma, un vēl ilgāk, ja dalību valstīm nav konkrēti skaitļi. Un, um, un tad, tad 8, 8, 3 pār, pārskatīšanā e, iespējams e, ir jāskatās arī uz kādām, kādiem statistikas e, regulējumu, kas mums nākotnē varētu būt stingrāks pamats, nevis tā, ka mēs katru reizi sūdzamies par to, ka iztrūks statistika. Manuprāt, daudzi uzskata, ka ir politiski iemesli, kāpēc dalībvalstis neiesniedz informāciju. Un varbūt ka šāda informācija tomēr patiesībā nemaz neeksistē un ir E, jāskatās, e, kādā veidā dalībvalstī e, tomēr iesniegt informāciju līdzīgā veidā. Paldies, Agries kundze šodien nav. Malākungam vārds. Paldies! Atvainojos, eh, eh, Žo eh, Melēns šodien nevarēja ierasties. Viņa ir oficiālā delegācijā uz Maskavu. Es vēlējos pateikties komisijai, apsveikt viņus ar ieteikmes novērtējumu veikšanu. Paldies EPRS par sākotnējo izvērtējumu. Es zinu, kā mēs varam meklēt citu informāciju papildus tam, tomēr es eh, do, vēlētos eh, pateikties par to, ko jūs mums eh, sniedzāt attiecībā uz sociālo nodrošinājumu sistēmu koordināciju. Paldies! Thank you. Then I'll give the floor to Mr. Becker. Becker kungam vārds. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos arī pateikties atbildīgajiem informācijas sniedzējiem, respektīvi komisijai un ļoti profesionāli arī EPRS. Mēs saņēmām ļoti noderīgu informāciju. Papildinot to, ko sacīja mūsu ēnu referents Šulcis kungs, vēlētos pievērst uzmanību sociālo pakalpojumu eksportu jautājumam, ir tīpaši bērnu pabalstam kur komisijas pārstāvis sacītais bija aptuveni tāds, ka man jāprecizē. Tika sacīts, ka mums vajag indeksēt, respektīvi mums nevajag indeksēt bērnu pabalstus. Kāpēc? Nevajag. Un otrs jautājums. Harkins kundze jau to, to jautāja. So, es vēlētos šeit sasaistīt sociālo nodrošinājumu ar sociālo apdrošināšanu. Tas ir ļoti noderīgs pamats daudzos līmeņos. Ir tīpaši diskusija par uh, algu dempingu, un ja būs Eiropas Savienības līmenī piekļuve visiem uh, aktīvi nodarbinātajiem, tad mans jautājums komisijai ir šāds. Vai jums ir zināms, Eh, ka pastāvētu kādi plāni, un kā to panākt, un ja jā, tad eh, nu, kā tas varētu būt. Paldies. Vandārs kungam vārds. Eh, paldies, es tikai vēlējos piebilst Eh, tam, ko mani kolēģi jau teica, ir jārunā par bērnu pabalstu eksportu un eh, ir jābūt eh, uzmanīgiem no komisijas puses raugoties. Nu, tie tikai viens procents, tāpēc nevajadzētu pārāk varbūt par to satraukties, jo viens procents no šiem pārveidotiem darbiniekiem, tas ir iemesls arī, kāpēc viņi kaut ko vēlas mainīt. Un mums ir jābūt konsekventākiem šai ziņā un viena no iespējām. Tātad, kāpēc nav ietekmes novērtējums, Nu, tas varētu būt, eh, kā dalībvalstīm tiek eh, sniegta elastība, vai nu izvēlēties eh, indeksēt šis, šos te eksportētos bērnu pabalstus vai arī nē. Un tas ir mans jautājums. Otrakārt, tātad šis te paplašinājums no 3 līdz 6 mēnešiem, lai eksportētu bezdarbnieku pabalstus, manuprāt, Eh, tādā eh, veidā eh, cilvēki varētu atrast darbu un uzklausot cilvēks, kas praksē to strādā, ir tā, ka diezgan ievērojami tiek ļaunprātīgi izmantot. Tas šīs nosacījums runāja ar Beļģijas tātad, iestādēm un Beļģijā esot tradīcija, ka tātad, Ehm, cilvēki ehm, tātad, ehm, izmanto šos pabalstus tieši ārpus Beļģijas un tieši vidusjūras valstīs. Es nezinu, eh, vai eh, nos, ar šiem nosīmiem, kas ir koordinēšanā, vai ar tiem pietiek, eh, lai risinātu šādu ļaunprātīgu izmantošanu. Un attiecībā uz šiem te ilgtermiņa risinājumiem ir ļoti vispārējais ietekmes novērtējums. Tomēr es vēlētos jautāt, vai komisija nevarētu vēl sīkāk izpētīt, ko tas nozīmē cilvēkiem. Uh, Un es vēlos eh, sniegt eh, piemēru. Es eh, nāku no Nīderlandes apgabala, kas ir ļoti tuvu Beļģijas robežai, un Nīderlande sniedz šos pabalstus naudā. Un, un savukārt Beļģija nesniedz pabalstu natūrā, bet sniedz naudā. Un tas nozīmē, ka pensionārs, kurš gūst pensiju gan no Nīderlandes, gan Nīderlandes, tad, tad tur at, atšķirās, eh, ko viņš ir iegūst no katras valsts. Un tas eh, nozīmē, ka faktiski eh, šī persona zaudēs pensijas, bet maksās vairāk. Es vēlētos zināt, noskaidrot no komisijas puses, vai viņi ir izpētījuši, cik daudz cilvēku Eiropas Savienībā saskaitos ar šādu situāciju, jo ļoti svarīgi, lai mēs risinām jautājumu par ilgtermiņu aprūpi. Un uh, tam nevajadzētu novest pie tā, ka tiek uh, uh, zaudēti pabalsti cilvēkiem, kur dzīvo pierobežu reģionos. Jā, paldies, bija daudz jautājumu, daudz uh, piezīmju. Un uh, tagad uh, dodam vārdu uh, Korel kungam atbildēm. Jā, paldies, paldies par visiem šiem jautājumiem, kas tik tiešām pilnībā atbilst uh, ietekmes novērtējumu garam Tātad, uz kā balstās šis apjomīgais dokuments, tātad tā ideja, ka mums būs labas debatas, informētas debatas. Un katrs, protams, izdarīs uz šiem datiem savus secinājumus. Vispirms par datu spēkā esamību. No vienas puses esam bijuši ļoti atklāti, esam atzinuši datu ierobežotību Jā, mēs būtu varējuši censties to slēpt, bet caurskatāmības procesā ir labāk eh, likt galdā visus datus, kas mums ir, atzīstot, ka dažos gadījumos mums datu trūkst. Bet uzskatām, ka Eiropas Savienībās līmenī dati ir ļoti noderīgi, tīpaši diskutējot par ekonomiski neaktīviem Eh, iedzīvotāji mēs izmantojam pirmā līmeņa aptauju, kas neatbilst simtprocentīgi definīcijām regulā, bet kas eh, sniedz skaidru kontekstu mūsu priešlikumam. Otra lieta. Protams, ka ir svarīgi ņemt vērā to, ka mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, prasām dalību valstīm eh, sniegt mums datus, Un e, tas ir svarīgi. Tas gan nenozīmē, ka dati ir izsmeļoši simtprocentīgi, tas būtu grūti apgalvojams. Tomēr mums ir pietiekama datu bāze. Piezīme par šo 1%. Es jau ļoti skaidri norādīju, ka ir jāpatur prātā abas lietas. No vienas puses ir absolūtie skaitļi jāpatur prātā, kas ir diezgan daudz, lieli šie skaitļi ir, bet arī jāatceras procentuālā izteiksme. Kā jau sacīju, šeit nav runa par eh, matemātisku formulu. Ir eh, zināmi dati, kas nav izsmeļoši, bet ar eh, balsoties tiem mēs veidojam savu politikas priekšlikumu. Vēl viena piezīme, kas tika izteikta par bezdarba pabalstu jautājums ir pagarināt vai nepagarināt šo periodu. Otrs jautājums bija saistīts ar to, vai tas nozīmētu pārmaiņas veselības aprūpas situācijā, kas attiecas konkrēt uz priekšlikumu. Nu, te tā ir tāda saudabīga situācija. Bezdarba pabalsts ļoti specifisks pabalsts. Citu pabalstu gadījumos tiek prasīts iepriekšējais eh, tiesību spēkā esamības periods. Piemēram, tad, kad esat slims, tad jūs esat slims, un tad jums e, pienākas e, attiecīgas lietas. Bet attiecībā uz bezdarba pabalstu ir cits nosacījumu komplekts, kas ir ļoti loģisks. Jums aktīvi ir jāmeklē nodarbinātība. Tas nozīmē, ka tas nav tikai kontrols pasākums, bet arī atbalsts no e, nodarbinātības dienestiem dažādās valstīs. Mums likās, ka pagarinot šo periodu sešiem mēnešiem, mēs dodam lielāku iespēju darba meklētājiem atrast darbu citā dalībvalstī, bet tas nozīmē arī pārāk ilgu kontaktu zudumu, un tāpēc to vajadzētu atstāt tikai kā izvēles iespēju. Un dalībvalsts, protams, var iet tālāk ar nosacījumu ka visi aktivizēšanas pasākumi eh, joprojām ir spēkā. Tad par nosūtīšanu, krāpniecību un visām šīm lietām. Jautājums, protams, ļoti svarīgs, un mēs esam redzējuši šo saikni, publiskās debats arī esam dzirdējuši daudzās dalībvalstīs par administratīvo sadarbību it īpaši par darbinieku nosūtīšanu. Tas, ko mēs šeit ierosinam, ir mūsu izpratne par to, eh, kā ir jāuzlabo sadarbība. Mēs sakam, ka ir jāsāk ar šo sadarbību, un mūsu iespējas, varbūt nevis tam piekritīs, ir, ka sadarbības starp dalību valstīm ir laba. Šis labs sadarbības princips starp dažādām administrācijām pamatā strādā. Protams, ir atsevišķi gadījumi, ka tas nedarbojas, bet to mēs arī cenšamies risināt. Tad. Tas, ko mēs šeit ierosinām, īpaši attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu, ir stiprināt visus instrumentus, kas ļautu nodrošināt, ka nu, noteikumi tiek vēl stingrāk īstenoti un iestādēm ir iespējas pārbaudīt uh, nosūtīto darbinieku sociālo nodrošinājumu statusu. Un esam stiprinājuši prasību e, veidot dialogu starp administrācijām. Esam dzirdējuši no iesaistītajām pusēm, ka principiāli ir viegli vienoties par lietām, e, kas būtu jāīsteno, bet tad, kad tas skar konkrētu administrāciju, tad lietas kļūst sarežģītākas. Tāpēc uzskatām, ka mūsu priekšlikums ir labs pamats e, turpmākam darbām un esam pārliecināti, uh, ka gan parlaments, gan padome spēs vienoties, kas e, fundamentāli stiprinās šo sadarbību. Vēl viena lieta, e, kas ar to saistīta, ir krāpniecība. Šeit e, runājot par nosūtītiem darbiniekiem un cilvēkiem, kas varētu saņemt bezdarbnieku pabalstu bez tiesībām to saņemt. Nu, tur mēs esam veikuši vairākas izmaiņas kas prasa periodisku datu apmaiņas ar dalību valstīm, lai nodrošinātu, ka pārbaudas par pabalstu pieteikumiem eh, ir pieejama. Tā tad ir vairāk jautājumu, ko mēs esam šeit skatījuši. Vēl viens jautājumu bloks ir par ģimenes pabalstiem un konkrēti par indeksāciju. Šeit mēs izskatījām šādu iespējamību. Nav jau tā, ka mēs to atmetām uzreiz no sākuma, tā ir daļa no mūsu ietekmes novērtējuma. Un esam konstatējuši ietekmes novērtējumā un e, izdarījuši arī secinājumus esam politiskos. Ko mēs redzam no ietekmes novērtējuma? Šādas sistēmas ieviešana būtu ļoti apgrūtinoša. Pirmkārt, būtu ļoti grūti izstrādāt priekšlikumu, kas ņemtu vērā dažādos elementus un faktors, kas būtu jāņem vērā, lai nodrošinātu, ka indeksācijas rezultāts ir pieņemams. Otrakārt, administrācijām tas nozīmē lielu papildu darbu. Es vienkārši saku, kāda ir mūsu konstatējuma. Šobrīd nacionālajām administrācijām ģimenes pabalsta jautājums viņiem ir vienkārši jāpiemēro savas valsts noteikumi, jāizmaksā un viss ja mēs liekam klāt indeksāciju, tad pieņemsim viens no bērniem dzīvo Rumānijā, un otrs Zviedrijā, un vēl viens tajā dalībvalstī, kur dzīvo pārējā ģimene, tad administrācija, kas veic bērnu pabalstu izmaksas, viņiem būtu jāveic trīs dažādi aprēķini. Un tas apgrūtina visu šo lietu. Nu, tāda ir realitāte. No tā mēs esam e, izdarījuši skaidrus secinājumus, ka komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu nosūtīšanas jomā, kas balstās uz principu vienāda samaksa par vienādu darbu. Un šajā indeksācijas jautājumā e, ir saglabāts princips e, par vienādiem pabalstiem, tiem strādājušiem, kuriem pienākas ģimenes pabalsti, viņiem ir jāmaksā sociālās iemaksas. Protams, e, šeit var būt e, dažādi vērtējumi. Padomēm parlamentam ir iespēja par to diskutēt. Tad bija konkrēts jautājums par datiem, nacionālajiem datiem. Harkins kundze laikam to jautāja. Vai mums ir nacionālā līmeņa dati? Jā, ir īrija eh, attiecībā uz indeksāciju 2013. 14. gadā 11,6 miljoni tika eksportēti, kas veidoja 0,36% no īrijas kopējiem izdevumiem ģimenes pabalstu jomā 2013. gadā. Pat ieviešot indeksāciju, ietaupījums veidzot, veidotu 2,14% no igadējiem izdevumiem. Un nu, tad par visām pārējām valstīm tas arī ir pieejams, bet no nu, es visu nelasīšu. Tad bija jautājums vēl par ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem. Un tur bija divi jautājumu bloki. Pirmkārt par to, vai mēs nesamazinām viņu tiesības un vai tas neietekmēs eh, pieaugumu starp eh, bezpajumtnieku skaitu un tā tālāk. Mēs runājam tikai par mobīlajiem iedzīvotājiem. Šis, šī regula nav par jaunu tiesību piešķiršanu vai esošo noteikumu harmonizēšanu dalību valsts līmenī, bet tikai par koordināciju. Katra dalību valsts lēms, kāda veida sociālajie pabalsti ir piešķirami eh, viņu teritorijā dzīvošiem iedzīvotājiem. Kas attiec uz mobīlajiem iedzīvotājiem, tad mēs esam precizējuši noteikumus. Lamberts kundze taisnība, protams, varētu pieņemt ka eh, šī judikatūra ir eh, apvēršama, bet komisija nav tā lēmusi. Mēs uzskatām, ka ir jāapkaro krāpniecība un šī regula var stiprināt iedzīvotāju brīvību pārvietoties. Un tas ir politikas secinājums cilvēkiem varbūt atšķirīgs viedoklis, varbūt, bet, bet pēdējā lieta, ko vēlos sacīt par ilgtermiņa aprūpi, mēs ne paplašinām, nesamazinām piemērošanas jomu nacionāla likumdošanai šajā jautājumā. Katra dalība valsts pati lēms, kurus noteikumus piemērot, bet mēs sniedzam skaidrā, skaidrību, precizējam noteikumus, kas būtu piemērojami. Ar to likšu punktu. Tad, kad debatēsim ar jums un jūs ar padomi šo priekšlikumu padziļināti, esmu gatavs sniegt papildus informāciju. Paldies! Divi mazi jautājumi. Reigners kundze, Šulcs kungs un vēl pētniecības dienas. Evelīna Reignera vispirms. Paldies, priekšsarētāji, ka man vēl ir iespēja uzdot jautājumu. Koordinēt um, šīs sociāla nodrošinājuma koordinēšana un e-karte, tas viss saistīts savā starpā par sadarbības ar dalībvalstīm. Jūs sacījāt, ka tā darbojas ļoti labi. Vēlos norādīt, ka pēdējās divās dienās uzņēmām delegāciju no darba devējiem un darba ņēmējiem būvniecības jomā, kas minēja mums ļoti daudz piemērs, kā tas nedarbojas. It īpaši saistībā ar A1. Tas, principā, sistemātiski ir tā, kad ir negadījumi darba vietā, un darbinieki tiek eh, strauji vesti prom no darba vietas, jo izrādās A1 veidlapā norādītā informācija neatbilst patiesībai, un tas notiek sistemātiski. Un to zina pat paši uzņēmumi darba devēji. Viņi saka, ka mēs zinām par saviem konkurentiem, ka sistemātiski tiek ļaunprātīgi izmantot šī sistēma. Tas attiec uz šo konkrēto jomu, eh, par aprūpi un bērnu pabalstiem. Vēlos jautāt, vai šī informācija no A1 veidlapas, šīs informācijas kontrole tiek veikta, ka tas tiešām viss realitāte arī notiek ņemot vērā to, kādi pasākumi ir nepieciešami. Šolts kungs. Jā, priekšsarētāji, es zinu, ka nav pieklājīgi papildinošie jautājums uh, uzdot, bet mani nokaitināja atbilde par bērnu pabalstu indeksāciju. Jūs taču sapratāt, ka šeit ir pilnīgi atšķirīga diskusija. Esmu EPP ēnu referents. Uh, šai jautājumā. Arī nezinu vēl visos jautājumos, kā mēs uh, e, lemsim, bet man apnicis dzirdēt atbildi, tas ir par sarežģītu, tas ir par grūtu. Ja vēlaties, lai būtu politiska, politiski sekmīgi uh, panākt rezultātu, nu, nu jūs nepārliecināsiet nevienu ar savu piemēru par to, kur vienai ģimenei trīs bērni dzīvo katrs savā valstī. Uh, Es domāju, jūs saprotat, par ko ir mūsu dusmas. Jūs varat arī rakstiski, detalizēti atbildēt visiem deputātiem par sarežģītību un detalizēti izskaidrojot situāciju, ja jūs vēlaties, lai šim dosjē politiski sekmīgi veiktos. Pavisam īsi atbild no Karela kunga. Uh, uh, nu, saņēmām pilnīgi skaidru atbildi. Uh, Es eh, vēlētos vēlreiz atkārtot. Šeit ir divi līmeņi. Pirmais līmenis ir ietekmes izvērtējums, un vai nu mums tas patīk vai nē, ietekmes izvērtējums eh, parasti pierāda, nu vismaz tajās daļās, eh, kuras mēs pētām, ka palielinās administratīvais sloks visām iestādēm. Varbūt es pietiekami skaidri neizteicos. Es arī zinu, ka man komisāra Taisins kundze noteikti izsakās daudz precīzāk nekā es. Tie ir dati, taču realitāte ir tāda, kā ir jāpieņem politikas lēmums. Un šis politiskais lēmums, kā jau es minēju, vai nu uh, atbilst visu vajadzībām vai nē, bet uh, mums, komisijai, kas iestājas par vienādu algu, par vienādu darbu, uh, vajadzētu arī uzstāt uz principu, ka ir jāsaņem vienāda pabalsti par vienādu ieguldījumu. Bet, protams, tas varbūt iet pāri šī ietekmes izvērtējuma robežām. Jebkurā gadījumā šeit nav runa par matemātiskiem aprēķiniem 2 plus 2 4, bet te ir runa par politiskiem lēmumiem, un, kā jūs minēju, šādu lēmumu komisija pieņēma. Uh, Es nezinu, mm, es, protams, nevēlējos aizvainot deputātus, taču gribu skaidri norādīt, ka šis lēmums ir apzināts un šis lēmums nebija vienkāršs. Esam uzklausījuši dažādas puses, dažādus viedokļus un galu galā kolēģijai nevis eh, ierēģiem ir jāizvēlās eh, iet eh, kādā virzienā, un viņi izvēlējās šo. Protams, ka tagad arī parlamentā un padomē šie jautājumi būs jāapspriež, un, protams, kā arī likumdevējiem un um, parlamentam un padomē vajadzēs pieņemt lēmumu, tā nebūs tikai komisija. Paldies! Tad atkal došu vārdu maniakī Grības kundzei, pētniecības dienests. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos, lai izsakās arī Katrīna Ezele, kas ir mana kolēģe un kas uh, gatavoju šo ietekmes izvērtējumu un varēs labāk atbildēt uz eh, deputātu uzdotajiem jautājumiem. Liels paldies par uzdotajiem jautājumiem. To bija daudz, mēģināšu uz tiem sniegt atbildes. Pirmkārtām, vai trūka kādu iesaistīto pušu? Nedomāju tā. Sociālai partneri tika uzklausīti, tas notika konsultatīvās eh, komitejas ietveros. Tāpat arī bija uzklausīšana 2013. gadā, Tika uzklausītas arī NVO, tas bija 2015. gadā bija uh, konkrēta uzklausīšana šiem mērķiem. Protams, arī tika uzklausīti sociālo sistēmu koordinatori, kas deva ļoti lielu ieguldījumu un, protams, kā ar viņiem konsultējās. Bija arī divas uh, tiešās konsultācijas 2012. un 2013. gadā. Te bija runa par ilgtermiņa pabalstu un bezdarba pabalstu koordināciju. Nākamais mm, konsultācijas 2015. gadā par eh, ģimenes un bezdarba pabalstiem. Un, protams, arī norīkošanas noteikumi. Manuprāt, konsultācijas bija kvalitatīvas un nedomāju, ka kāda no iesaistītajām pusēm netika uzklausīta. Uh, Jautājums par to, vai iesaistīto pušu devums bija pietiekami redzams. Ietekmes izvērtējumā es redzēju, ka komisijas administrācija spēlēja ļoti nozīmīgu lomu, sniedzot informāciju par alternatīvām un īsnībā arī izveidojot šīs alternatīvas, bet pārējie iesaistītie, tad pārējo iesaistīto devums nevienmēr ir pietiekami labi redzams saikne ar eh, norīkoto darbinieku direktīvu un kas šeit trūkst. Ja mēs paskatāmies ietekmes izvērtējumā, tikai 20. pielikumā, tātad pašās beigās eh, šim ļoti garajam dokumentam, ir divas eh, lapuses par tehniskiem grozījumiem uh, norīkošanā. Ņemot vērā to, cik šis temats ir nozīmīgs, noteikti, kā būtu bijis liederīgi sniegt informāciju par norīkošanu uh, daudz uh, plašākā apmērā uh, ietekmes izvērtējumā. Tāpat arī Francijas senātā argumentēts atzinums. Francijas senāts pētīja subsidētas principu un uzskaita, ka šis princips ir pārkāpts. Īstenošanas akti, ar kuriem komisija noteiks eh, standārta procedūras par eh, pārnesamo dokumentu eh, saturu attiecībā uz sociālās apdrošināšanas likumdošanu, mm, īstenībā netiek nodots parlamentiem, un tāds lūk bija Francijas senāta atzinums. Paldies! Kosas kungs, pavisam īsi lūdzu. Nezinu, vai jums ir komentārs vai jautājums. A végén szót kérni de hallom a válaszokból, hogy olyan kérdések merültek fel, amelyeket én is szerettem volna felvetni. Az egyik a kiküldett... Atvainojos, man te tik vēli uzdod jautājumu, bet eh, lielākā daļa jautājumiem jau ir uzdod. Hogy gazdas... Tātad es eh, vēlējos vienkārši izteikt divas piezīmes. Kopumā tā tad ir runa par to, ka mēs eh, vērtējam regulu par m, mm, cilvēkiem, kuri nestrādā. Ņemot vērā pieņemtos lēmumus, netiek piešķirta piemie, pietiekama vērība šim tematam. Uzskatu, ka šeit ir vajadzīgi vēl pētījumi. Lielas paldies, ka izteicāties tik īsi. Tagad došu vārdu atkal uh, referentām. Bālās kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāki punkti. Un vispirms par atbildi, kas eh, tika sniegta. Un par komentāriem, kas tika pausti. Indeksācijas jautājums, vai drīzāk eh, neindeksācijas jautājums attiecībā uz eh, ģimenes pabalstiem. Uzskatu, ka šeit parādās divi elementi. Administratīvo izmaksu jautājums eh, vai tādas eh, radīsies papildu apmērā. Protams, ka tas ir viens no lēma pieņemšanas eh, komponentiem, bet mani vairāk uztrauc pats princips. No brī, tad, brīdis, kopš kura tiek veikta ko, šī, šī uh, indeksācija, uh, Te ir runa par atšķirīgu algu, te ir runa tāda par bruto algu, kas atšķiras no neto algas. Ja mēs iz, izvēlamies, ka ģimenes pabalstu apmērs būs zemāks, tāpēc, ka bērns atrodas valstī, kur um, dzīves apstākļi ir uh, sliktāki. Pirmkārt, šis jautājums, kā mēs izvērtēsim šos dzīves apstākļus, bet ja pabalsts tiek samazināts, tad tas nozīmē, ka uh, viena daļa no bruto algas tiks mainīta. Un tas nozīmē, ka šī uh, algas daļa vienkārši tiks viņam atņemta, un tas nav taisnīgi. Ja mums būs jāuzdod jautājums par indeksāciju, tad tas nozīmēs, ka mums vajadzēs uh, mainīt uh, m, mm, strādājošo iemaksas. Šeit parādās ļoti lieli sarešķījumi. Tātad no vienas puses ir administīvi izdevumi, uh, Un no otras puses ir pats princips. Uzskatu, ka vajadzētu nošķirt šos abus jautājumus. Šis uh, punkts par pirmo veidlapu. Uzskatu, ka tas ir uh, patiešām būtisks jautājums. Es uh, esmu nobežījies. Es domāju, ka komisijai vajadzēja iet daudz tālāk, kontrolējot uh, pirmo veidlapu. Bet, protams, var arī uzdot jautājumu, vai uh, pietiek uh, ar šo pirmo veidlapu mūsdienās. Gal galā mēs dzīvojam digitālā laikmetā, eh, šie dažādie papīra dokumenti ir ļoti sarežģīti, tie bieži vien ir dažādās valodās. Kā gan šīs iestādes ar to tiks galā? Kā šīs eh, nosūtīšanas valstis eh, varēs to visu paveikt? Varbūt mums vajadzētu virzīties uz priekšu, vajadzētu saskaņot informāciju, izmantojot modernus instrumentus, proti digitālus. Uh, Tas ļautu nodrošināt daudz labāku kontroli, daudz labāku efektivitāti, caurdzmību, samazinātu administratīvos izdevumus, un es vēlētos arī atkārdināt eh, liberāļiem un arī konservatīvajiem, eh, kuru komentārus es saprotu, eh, tas nozīmētu arī daudz mazāku administratīvo slogu uzņēmumiem. Uzskatu, ka šo jautājumu vajadzētu noteikti izskatīt. Mēs patiešām kļūstam smieklīgi ar šo pirmo veidlapu, kas uh, nāk vispār no dinozauru laikmeta. Paldies! Laika grafiks. Prezentācija uh, komitejā grozījumiem notiks 21. novembrī. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 29. novembris. Grozījuma izskatīšana notiks 2018. gada janvārī. Ānu referentu sanāksme notiks, eh, sanāksmes notiks februārī un martā. Termiņš komentāriem vēl nav noteikts, bet pieņemšana nodarbinātības komitejā ir pašlaik noteikta uz aprīli, tātad nākamgad aprīli. Uzskatu, ka Tas ir tāds labs laika grafiks, bet tāds diezgan saspringts, jo mums ir ļoti daudz, eh, kas jāpaveic. Tad tagad mēs varētu pāriet uz eh, ceturto darbu kārtības punktu. Nevienlīdzības apkarošana, lai veicinātu darba vietu rašanos un izaugsmi. Dušu vārdu referentam, kurš ir uh, Javi Lopes. Lūdzu. Muchas gracias, um, presidenta. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pavisam īsi jūs iepazīstināt ar pirmo šī ziņojuma uzmetumu. Kā jau jūs norādījāt, tā nosaukums ir nevienlīdzība apkarošana, lai veicinātu darba vietu rašanos un izaugsmi. Mēs ļoti labi apzināmies, ka nevienlīdzība pēdējos gados ir ļoti bieži parādījusies sabiedrības debatēs. Pašreizējais nevienlīdzības līmenis ir ļoti augsts. Tāpat arī akadēmiskajā pasaulē tiek domāts par nevienlīdzības ietekmi. Lūsjos. Lūdzu, lūdzu, runājiet tālāk. Tātad ļoti daudz ir runāts par izaugsmes nozīmi un arī par citiem sabiedrības dzīves aspektiem. Tiek runāts arī par recesiju un to, kā tā ir ietekmējusi algas Eiropā, novedot arī pie milzīga bezdarba, ko var novērot daudzās Eiropas valstīs. Šīs ziņojuma mērķis pirmā kārtām ir nodrošināt, lai nevienlīdzība tiktu iekļaut arī institucionālajā darba kārtībā, skatot to kā negatīvu faktoru. Tāpat tiek domāts arī par nevienlīdzības apkarošanu, kas ir šī ziņojuma temats. Eiropas Savienība savās ekonomiskajā ceļu kartēs ir minējusi nevienlīdzības apkarošanu kā viena no tās prioritātēm. Tas parādās Lisabonas darba kārtībā un arī līgumos. Galu galā konverģence ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, tātad te ir runa par konverģenci starp valstīm, un tas, protams, saskan arī ar nabadzības apkarošanu. Protams, nevar teikt, ka tas būtu viens un tas pats. Ar šo ziņojumu es vēlos panākt, lai nevienlīdzība uh, tiktu noteikta kā mērķis Eiropas Savienībā, tātad nevienlīdzības apkarošana. Un, protams, ir arī jāmēģina veicināt izpratni par eh, nevienlīdzību. Vajadzētu konkrēti noteikt, kāda ir nevienlīdzības ietekme ekonomikā. Tā izkropļo pieprasījumu, to mēs eh, redzam vairākos pētījumos, kas ir sagatavoti pēdējo, lai, pēdējo gadu laikā. Uh, Arī uzklausīšanās ar dažādiem ekspertiem esam dzirdējuši par to pašu. Un otrkārt, nevienlīdzība darbojas arī kā uzticēšanās uh, likvidētāja. Uzticēšanās institūcijām ir daudz spēcīgākā, taisnīgākās sabiedrībās, jo pastāv savstarpēja uzticēšanās starp iestādēm un pilsoņiem. Mums vajadzētu atzīt divas dimensijas nevienlīdzībai, un, kā jau es minēju, vajadzētu noteikt, ka nevienlīdzības apkarošana ir mūsu mērķis. Tāpat arī ir jāsagatavo plāns, kas ļautu mums virzīt uz priekšu visu to, ko mēs šeit apspriežam komitejā. Tātad šeit parādās trīs dimensijas, ko mēs varētu iekļaut šajā plānā. Pirmkārtām vēlamies sagatavot sociālu politiku Eiropas līmenī. Mums ir šis atsaucas ziņojums par Eiropas sociālo pīlāru, taču tas nav vienīgais, par ko mums ir jārunā. Tāpat arī ir vajadzīga vēlme sagatavot sociālo bāzi Eiropas līmenī. Ir jāpapētā darba pasauli, jārēģē uz izmaiņām darba tirgū. Vēlamies stiprināt šo dimensiju. Otrakārt, mēs nedrīkstam runāt tikai par Eiropas dimensiju sociālajā politikā. Mums vajadzētu izcelt arī ko tādu, par ko pēdējo gadu laikā esam vairāk kārt runājuši. Mēs esam novērojuši arī zinām progresu. Tātad ir jāizmaina koordinācija budžeta politikā. Mēs eh, to jau pieredzējām, gatavojot eh, šo pusgadu. Uh, mums vajadzētu panākt, lai šeit parādās vairāk sociālo elementu. Un treškārt mums ir jāgatavo rekomendācijas dalību valstīm, tā lai mēs varētu paveikt labklājības valstis. Pašreizējais um, veids vairāk attiecas uz 1945. gadu un netiek ņemts vērā tas, kas ir noticis pēdējos 10-15 gados un visas sabiedrības izmaiņas, kas ir notikušas kopš šī laika. Tāpat arī mums vajadzētu domāt par sensitīvākajām grupām sabiedrībā. Komiteja pēdējo gadu laikā ir pievērsusi tam uzmanību, tātad te ir runa par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tāpat arī ir jādomā par dzimumu līdztiesību, bērnu nabadzību, atšķirības starp paudzēm, uh, Un tāpat arī ir jādomā par to, lai jaunieši varētu iekļūt darba tirgū. Tad mums ir jāpaskatās arī uz sensitīvākajām sabiedrības grupām. Vajadzētu panākt, lai um, šeit nebūtu vērojama nevienlīdzība. Tāpat arī mums vajadzētu panākt, lai šis darbs tiek paveikts uh, tuvāko gadu laikā. Protams, ka Uh, diskusijas vienmēr palīdz. Šī komiteja noteikti varēs uh, dot savu ieguldījumu, tāpat ir paredzētas arī sabiedrības debates. Es vēlētos, lai Eiropas parlaments nodotu tādu spēcīgu signālu, cik būtiski ir apkarot nevienlīdzību. Paldies! Kosas kungs ir devies prom, tāpēc uzreiz dosim vārdu Stīvensas kundzei. Dank u wel, voorzitter. Beste kolēģis. Paldies, priekšādātāji. Dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos pateikties referentam. Pilnībā piekrītu. Mums ir jānodrošina lielāka vienlīdzība un konverģence uz augšu. Tātad ir jāpanāk, lai tas nāktu par labu visiem. Tas savukārt labēlīgi ietekmētu izaugsmi un darba vietu veidošanu. Tomēr gribētu paust šaubas pār šī ziņojuma tekstu. Man uh, liekas tā dīvaini, ka netipiski darba līgumi vienmēr tiek uzskatīti par kaut ko ļoti negatīvu. Uh, Šādi atšķirīgi darba apstākļi var nākt par labu zināmām cilvēku grupām. Piemēram, cilvēkiem var dot uh, izdevību iekļūt darba tirgū, vai arī vecā gada gājuma cilvēki var saņemt uh, otro iespēju. Tāpat uh, es redzu, ka ir izteikti aicinājumi visu eiropeizēt. Tātad te ir runa par darba koplīgumiem, par darba tiesību harmonizāciju, par um, Eiropas direktīvu, par uh, maternitātes atvaļinājumiem, kā arī par ilgtermiņa aprūpi un aprūpētājiem. Tāpat arī direktīva par pienācīgiem darba apstākļiem varētu šo sarakstu turpināt. Daudzas no šīm idejām neatbilst subsidiritātes principam. Cilvēkiem nepatīk eh, subsidiritātes principa pārkāpumi. Mums eh, nevajadzētu piespiest dalību valstīm darīt kaut ko tādu, kas eh, tām uh, neatbilst. Dalību valstīm ir jāveido politika saviem pilsoņiem, un ja tiek izmantots viens risinājums visiem, tad beigās šis risinājums neder vairs nevienam. Uh, Ja mēs paskatāmies uz nosacījumiem jauniešiem, balstoties uz revīzijas palātas teikto, tad mums ir jāuzlabo iniciatīva jauniešiem. Otrs, kas mani uztrauc, šajā ziņojumā tiek runāts par daudziem un dažādiem Eiropas pasākumiem. Mums vajadzētu paskatīties, kāda risinājuma mums jau ir. Uh, lai stimulētu labus apstākļus uzņēmumiem. Es eh, labprāt arī sadarbošos ar eh, referentu un ar ēnu referentiem. Paldies tagad Kalvēšām Bona kungs. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Eh, mm, vamos a ver, por. Paldies, priekšsādātāji! Beidzot, kaut kas tāds ir sagatavots. Mēs eh, gaidījām šo dokumentu jau ilgu laiku. Mums eh, patiešām parlamentā vajadzētu to saprast. Es vēlētos eh, apsteigt eh, savu kolēģi Lopes kungu par to, ka viņš ir uzņēmies iniciatīvu un īsnībā pat arī uzņēmies risku, lai sagatavotu šo bāzes dokumentu. Viņš arī ļoti labi zina, ka es gribēju būt viņa vietā, bet jebkurā gadījumā šis ir tāds ļoti liels risks, ļoti uh, pamatīgi pienākumi, un es priecājos par to, ko viņam ir izdevies paveikt. Es vēlējos vispirms uh, apspriest šī dokumenta virsrakstu. Nevienlīdzību apkarošana, lai stimulētu izaugsmi un darba vietu izvēri. Es uh, vēlos šo virsrakstu vienmēr paturēt prātā. Tad, kad mēs nācām klajā ar šo ideju, Galu galā te bija runa par eh, kopēju priekšlikumu. Es sākumā vēlējos tam pieiet no citas puses. Protams, nevēlos teikt, ka arī viņa izvēlētā pieeja beigās varētu novest pie ļoti augstvērtīga ziņojuma. Uzskatu, ka mums nav vēl īsta skaidrības par to, ko mēs uh, varētu nodrošināt, lai ietekmētu izaugsmi. Mums uh, vajadzētu paskatīties, ko ir paveikusi, piemēram, OECD un SVF. Arī šīs organizācijas ir pētījušas uh, nevienlīdzību un to, kā nevienlīdzība uh, ietekmē ekonomiku. Ir pilnīgi skaidrs, ka tas slikti ietekmē izaugsmi un darbvietu izveidi. Tieši tas arī mani uztrauc. Es vēlētos, lai mūsu priekšlikumā mēs norādītu, ka nevienlīdzības struktūrālās problēmas nav tikai un vienīgi atkarīgas no sociālās politikas tādā ziņā, ka sociālā politika tiek izmantota, lai atvieglotu šīs problēmas, taču, ja mēs vēlamies ietekmēt nevienlīdzības dinamiku, tad īstenībā šeit tas ir galvenokārt atkarīgs no ekonomiskās politikas. Tātad te ir runa par uh, bagātības sadales politiku, un ar to es domāju nodokļu politiku, budžeta politiku, kā arī uh, tirdzniecības politiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku. Tieši tas uh, šajā izaugsmes uh, ietvarā nodrošina struktūru, un tā šeit trūkst. Es uh, noteikti šeit ieviesīšu papildinājumus, jo mums vēl ir daudz darāmā. Gribēju izklāstīt arī citas idejas, piemēram, sociālā alga Eiropas līmenī. Mana grupa iestājas par minimālo algu kā par tiesībām. Tas ir ļoti labs veids, kā vērsties pret personīgo nevienlīdzību. Šādā veidā mēs izveidojam bāzi, un To mēs varētu paredzēt eh, algu politikas ietveros, kas savukārt ir daļa no ekonomiskās politikas un kas ir ļoti svarīgi. Sociālā alga savukārt tiek likta sociālajā pīlārā. Es nedomāju, ka šeit slēpjas sāls. Mēs galu galā runājam par to, kā apkarot nevienlīdzību kopumā. Tāpat arī ir jāpaskatās, kā darba tirgus ietekmē izaugsmi vai tās nesamību. Es nezinu, vai darba tirgus pārorganizēšana ļaus vērsties pret nevienlīdzību. Pēdējā OECD ziņojumā ir izklāstīts, ka lielāks bezdarbs rodas tāpēc, ka uzņēmumi pārvieto Eh, savu darbību uz eh, citām vietām. Tātad viss ir atkarīgs no elastīguma. Uzskatu, ka tie ir ļoti tehniski aspekti, tāpēc mums ir jārīkojas piesardzīgi. Par sociālo pīlāru mēs jau apspriedāmies. Tas ir kaut kas cits. Ja mēs paskatāmies uz sensitīvākajām grupām, tad eh, nevienlīdzība iespējams rodas dabisku apstākļu dēļ, piemēram, šeit ir runa par cilvēkiem ar eh, īpašām vajadzībām, bet eh, ar to arī mēs esam visu laiku tikuši galā. Protams, labi, ka mēs to pieminam, bet mēs domājam šeit par nevienlīdzības dinamikas apkarošanu, un tas galvenokārt attiecas uz izaugsmi un darba vietu radīšanu. Tad, tad ir runa par kaut ko tādu, kas pārtrauc izaugsmu un darba vietu radīšanu. Ļoti uh, daudz finansējuma tiek izmantots, lai uh, karotu ar nevienlīdzības sekām, bet šeit mēs vēlamies karot ar pašu nevienlīdzību. Es uh, nākšu klajā ar virknī dažādu politikas sfēru, kas ļaus mums vērsties pret pašlaik pastāvošo līdzsvaru trūkumu attiecībā uz atalgojumu par darbu, par kapitālu un tā tālāk. Tātad atalgojums par darbu atkarībā no tā, vai tas ir um, darba līgums uz noteiktu laiku vai nē. Priekšādātāji, es eh, pilnībā piekrītu, ka Eiropeizācija ir eh, kaut kas ļoti svarīgs. Šeit mums varbūt ir jādomā par mērķu noteikšanu Eiropas pusgadām. Mēs redzam, ka tiek eh, samazinātā nevienlīdzības dinamika. Jā, Rikis. Paldies, Patriks Lēdiks nav šeit, neviens cits arī no uh, gojas grupas. Tad nākamā runātāja, eh, liels eh, paldies, priekšās kundze un Lopeza kungs eh, par šo ziņojumu projektu. Es jūs pilnībā varu atbalstīt, ka jūs sakāt, ka cīņa pret nevienlīdzību palīdz situācijas stabilizēšanā. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums ne tikai šai komitējai, bet visai Eiropas Savienībai. Mēs to atbalstām un vēlamies arī dažas daļas stiprināt, bet dažas daļas atkal iztrūkst. No sākuma vēlētos eh, teikt, ka eh, priecājos, eh, ka šeit aktualizējat Eiropas nodarbinātības schēmu. Tā ir ļoti interesanta ideja, kas izriet no Andora kunga darba. Viņš ļoti vēlējās to ieviest. Un es priecājos, ka tā no jauna ir šeit mūsu priekšā. Tomēr ir te kaut kas iztrūkst šajā schēmā. Mm, tātad standārti attiecībā uz bezdarbniekiem nevajadzētu būt tikai kā tādiem automātiskiem. Un es domāju, ka mums ir nepieciešami sociālie minimālie standārti Eiropas līmenī, piemēram, tātad bezdarbnieku atbalsta gadījumos, un kā jau teica iepriekšējais runātājs, tādu minimālu ienākumu schēmas veidā mums kā Eiropas ekonomikas un monetārās savienības biedriem ir nepieciešami konkrēti soļi, ne e, tikai, lai būtu soci sociālāka Eiropa un sociālais pilārs, mums ir vajadzīga sociālāka Eiropa un minimālā standarta visā Eiropā e, varētu mm, aizsargāt e, neaizsargātos, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, par kuri eh, mums ir vairāk grozījumi. Un eh, ir eh, runa arī par pārdali, par bagātības naudas iespēju pārdali, un manuprāt, mm, arī šajā dokumentā tomēr iztrūkst dzimuma dimensija. To vajadzētu šeit iekļaut. Un runājot par nabadzību, šajā nodaļā par cīņu pret eh, nabadzību un sociālo izslēgšanu, šobrīd tajā runa eh, tikai par bērniem un jauniešiem šajā nodaļā. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi, un mēs to ļoti eh, atbalstām. Jūsu priekšlikums šajā nodaļā tomēr ir vairākas citas mērķa grupas, kas mums ir jārisina, es minēju dzimumu dimensiju, bet arī migrantu un bēgļi, kā arī citas mērķa grupas. Mēs to novērtētu. Un e, mēs arī novērtētu, ja e, ziņojumā e, tiktu pieminēta pilsoniskās sabiedrības un NVO loma. Un arī arotbiedrību loma ir ļoti būtiska, kā arī pilsoniskās sabiedrības loma ir svarīga šeit. Un mēs arī iesniegsim vairākus grozījumus attiecībā uz nodokļu sistēmu individualizāciju. Tas ir svarīgi, kas ir arī un tas ir būtiski dzimumu perspektīvā. Un runa ir arī par investīcijām, un šeit eh, šajā ziņojumā izsrūks konkrēti priešumi, kādā veidā mēs eh, tik tiešām eh, varam veicināt sociālās investīcijas, piemēram, pieminot Eiropas strateģisko investīciju fondu, uh, Eh, to, ka iztrūks sociālā infrastruktūra, eh, tikai 5% no visa FC budžeta tiek veltīts sociālajai infrastruktūrai. Līdz ar to tur tiešām ir problēma, un tas ir jāpiemin. Un mums ir nepieciešams investīcijas eh, jaunās kvalitatīvās pieklājīgās darba vietās, Un eh, mums ir arī nepieciešams investīcijas zaļās eh, darba vietās, eh, darba vietās izglītības un sociālas aprūpes pakalpojumos, sociālā ekonomikā, un šajā ziņā šim ziņojumam ir liels potenciāls. Tādā ziņā, ka mēs varam konkrētāk izteikties. Un tad es domāju, ka mums vajadzētu arī palielināt budžeta elastību attiecībā uz tām valstīm, kurām ir jāīsteno strikti fiskālai pasākumi. Nu, arī saistībā ar makroekonomisko kondicionalitāti, eh, tas viss būtu jāpiemina šajā eh, ziņojumā. Mēs iesniegsim vairākus grozījumus, tomēr es zinu, eh, ka šis ziņojums jau ir labs pamats, un liels paldies par to. Paldies, Agēsa kundze nav šeit. Mēra Bezoto, lūdzu. Liels paldies! Un es gribētu šeit ieviest līdzsvaru Kalvē Šambona kungs uh, izteicās tik gari, nu es varu tagad paziņot par to, ka Lauras Bizoto nav klāt. Yes, a... Uh, Jā, uh, Mums tiešām ir uh, daudz laika šim darbkārtības punktām, tas ir tiešām ir neierasti. Un tagad Sergio Pretero kungam vērts. Liels paldies, priekšsēdētāja kundze. Paldies Lopes kungam par šo ļoti svarīgo ziņojumu. No sākuma, tad saistībā ar nevienlīdzību, dažādos aspektos ir runa par politikām, kas būtu jāievieš, lai Eh, tiktu samazināta nevienlīdzības eh, plājas, eh, kas pēdējo gadu laikā mūsu sabiedrībās ir paplašinājusies. Manuprāt, Nevienlīdzība izriet no trīs galveniem iemesliem. Pirmkārt, tas, ka, tiek, sad, tas, ka ir šī bagātības pārdala darba vietās un mūsu analīze Eiropas parlamentā ko mēs varam arī eh, atbalstīt, eh, ka jā, eh, globalizācija ir pozitīvas sekas globālā līmenī, tomēr tajā pašā laikā tā nu, ir koncentrējusi atsevišķās vietās ienākumus. Un tad arī mēs neesam pareizi pārdalījuši bagātību ar algu palīdzību pēdējo gadu laikā dēļ taupības politikas Eh, kā arī eh, dēļ eh, laklā, tā kā labklājības valstās tiek pārdalīti šie ienākumi, un ir problēmas arī ar fiskālajām reformām, kuras ir mainījušas tiešās uzlik, nodokļu uzlikšanas procesu. Un tas viss ir ietekmējis šo situāciju, kas nozīmē, ka mūsu sabiedrības ir pašos pamatos nevienlīdzīgas. Tās ir nevienlīdzīgas reģionāli, konkrētās vietās, kā arī saistībā ar, ar nodokļiem apliekamiem ienākumiem. Un iemesli tam ir noteikti, un uh, Havi Lopes savā ziņojumā to ļoti pareizi parāda, mums ir jātic demokrātiskām sistēmām. Mums ir cilvēki, kuri ietic eh, eh, eh, pārdējām, kurām šķietami ir tādi maģiski risinājumi pret demokrātiskām sistēmām, līdz ar to rodas ekonomiska un sociāla problēma. Un tas līdz ar to svarīgākais punkts šajā ziņojumā, un par kuru arī vēlos pateikties, referentam ir ierosinātie risinājumi, lai atgrieztos pie tādas sabiedrības, kuras mērķis ir samazināt eh, šo nevienlīdzību, šo plaisu, eh, un tātad eh, būtu šis tā, sociālais nodoklis, par kur ir jāvienojas, un tad, kā jau Kalmesa kungs teica, ļoti svarīgi izpētīt visas politikas Eiropas līmenī - tirzniecības, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ekonomikas politiku, to skaitā. Un eh, pamatā eh, mums ir eh, jāatbalsta jauns sociālais minimums, jauns sociālais pakts, un mums ir jāsāk pētīt jaunas nodokļu uzlikšanas formas, kas būtu līdzsvarotāks un godīgāks. Un tādā ziņā šis ziņojums ir ļoti svarīgs, ka tiek pārdefinēta sabiedrība, kas sniegtu godīgu izēju no šī brīža krīzes. Un eh, tas būtu milzīgs eh, eh, solis godīgas sabiedrības virzienā. Paldies par jūsu darbu. Vārds Robeiro kundzei. Paldies. Godīgi sakot, esmu nedaudz apjukusi. Par ko mēs runājam? Runājot par cīņu eh, pret eh, nevienlīdzību. Kāds ir mūsu mērķis šeit? Vai mēs runājam par to, eh, ka ir jāveicina darba vietu izveide vai ka ir jācīnās pret nevienlīdzību? Vai mēs runāsim par to, kādas ir iezīmes un nosacījumi, kas rada šķēršļus, lai cilvēki nevarētu piekļūt darba vietām? Manuprāt, tie ir trīs pilnīgi atšķirīgi mērķi. Un, ja mēs uh, sev konkrētus mērķus nenotaiksim un nezināsim, kāds ir mūsu konkrētais mērķis ar šo ziņojumu, tādā eh, gadījumā mēs visu sametīsim vienā grozā, būs eh, ļoti jauki formulējumi, eh, tomēr patiesībā mēs neko konkrētu nesasniegsim, tāpēc vēlētos zināt. Ja mēs koncentrējamies uz nostījumiem, kas novērt pie šķēršļiem, lai piekļūtu darbvietām, un ja tas tā ir, tad mums ir jāpēda, kāpēc Eh, cilvēki no eh, attālākajiem reģioniem, eh, kāpēc viņiem ir sarežģītāk iekļūt piekļūt darba vietām, vai tāpēc, ka viņi ļoti tālu atrodas, vai arī, piemēram, cilvēki ar īpašām vajadzībām, kādi viņiem ir šķēršļi darba tirgus piekļuvē, kā mēs to risinām, vai arī cilvēki, kuriem ir ļoti zemi ienākumi kuriem varētu būt uh, uh, problēmas uh, piekļūstot labas kvalitātes izglītībai. Kādā veidā tas rada šos te, nevienlīdzības instrumentus, kas viņiem neļauj piekļūt labām darba vietām? Mums ir jādefinē, kas konkrēti ir mūsu mērķi. Citādāk mēs runāsim par to visu. Uh, Eh, lai būtu labāka sociālā kohēzija, kas, protams, ir labi, tomēr eh, tas eh, pie konkrētiem rezultātiem nenovedīs. Un vēlētos teikt referentam un ēnu referentiem, ka es domāju, ka mums tiešām ir jākoncentrējas uz to, ko mēs šeit pētām. Un es esmu droša, ka grozījumi ies šajā virzienā. Es vēlējos arī lūgt, lai Lopes kungs to patur prātā, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, par ko mēs runājam. Mums ir jābūt ļoti precīziem attiecībā uz to, kā šeit ir mērķis. Paldies! Paldies! Perinski kungs, jums ir jūs vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es eh, varu pievienoties eh, tiem eh, kolēģiem, kuri teica, ka šis ir ļoti pareizā laikā izstrādāts un svarīgs ziņojums, un referents ir pelnījis visu atbalstu, koncentrējoties vairāk uz ko mēs cenšamies panākt ar šo ziņojumu. Un runājot par nevienlīdzību, par iemesliem, kāda ir šai nevienlīdzībai, es uzskatu, ka Eh, mums vajadzētu padomāt eh, par pamata izaicinājumiem, kādi šobrīd pastāv Eiropas Savienībā, un ir jāsāk eh, ar to, ka pastāv investīcija plājas, investīcija deficīts, kas ir paplašinājies pēc 2008. gada krīzes, un līdz ar to mums nevajadzētu būt tādiem neskaidriem attiecībā uz to, no kurienes nāk šī nevienlīdzība un kādai vajadzētu būt eh, pieejai, lai sāktu šo situāciju risināt. Ir svarīgi, lai eh, izaugsme eh, atkal atsākstos un darbvietu radīšana atsāktos. Un, un sākuma sadaļā šeit tiek runāts par Eiropas koordināciju, lai cīnītos pret nevienlīdzību. Es domāju, ka tur to vēl iespējams Tur es vēl tālāk attīstīt eh, šos jēdzienus, kam ir saistība ar Eiropas eh, pusgadu, ar ekonomiskās politikas eh, koordināciju. Tie ir tādi, tas ir tādas ļoti visatarošas politikas, par ko šobrīd tiek diskutēts šajās debatēs, kādā veidā savienība turpmāk eh, progresēs. Un vakardien eh, notika uzklausīšana, un eh, tā bija šajā pašā zālē par daudzgadu finanšu plānu pēc 20. gada piedalījās Ettingera kungs no komisijas, un viņš runāja par ļoti steidzamu nepieciešamību rūpīgi apdomāt uh, kādā veidā daudzgadu finanšu schēma tātad, ņems vērā Brexitu, šo iztrūkumu, kas radīsies, kāda būs vajadzību pārdala, migrācija, aizsardzība, kur būs nepieciešami papildus resursi. Un galvenā lieta, ko viņš minēja, ir tas, ka vajadzētu ļoti rūpīgi apsvērt to, kur ir pievienotā vērtība Eh, šajā daudzgadu finanšu schēmā. Eiropas Savienības budžetā, un es vēlētos eh, teikt, ka eh, izlasot ziņojumu, augstākā vērtība ir tāda, ka tiek samazināta nevienlīdzība tādā ziņā, ka tiek pārvalēta investīcija plājas, kur tā ir visizteiktākā, tāpēc, ka mēs runājam par reģioniem Bulgārijā, kuri ražo kur IKP ir 10 tūkstoši IKP eh, gadā, eh, savukārt eh, Vācijas reģionos tie ir 60-70 tūkstoši, jā. Tās ir tiešām kliedzošas nevienlīdzības, bet tajā pašā laikā pagājušā nedēļā uzklausījām ziņojumu Strasbūrā, kur bija minēts, ka EFSI dažādi ir, tātad eh, pastāv eh, ļoti atšķirīga eh, attieksme pret Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mums vajadzētu pateikt, ka pamatā mēs runājam par to, ka ir jācīnās pret fundamentālu nevienlīdzību. Ir milzīgas nevienlīdzības attiecībā uz darba vietām, pamatienākumiem, nabadzību. Un mums ir ļoti skaidri jāpasaka šajā ziņojumā, un tātad un tam ir jāskar eh, šī pamatdiskusijas, kas notiek eh, parlamentā un savienībā. Paldies! Nu jā, tagad eh, varat noslēgt šo diskusiju. Lopes kungs. Paldies, priekšstājas kundze, no sākuma vēlētos pateikties visiem runātājiem, deputātiem par komentāriem. Es domāju, tas būs labs ieguldījums, lai uzlabotu uh, Eh, ziņojumu nākamā nedēļa laikā. Mēs eh, izpētīsim grozījumus un eh, mēs pilnīgi noteikti nonāksim pie vienošanās. Un man ir tāds vispārējais komentārs. Esmu atzīmējis visu, kas tika minēts. Tomēr ir viens īpašs komentārs, kas saistās ar Eiropas ietvaru. Un tas ir tas, ko teica Stīvens Skonze. Eh, viņa gan nevarēja eh, palikt komitējā, bet viņa izteicās eh, par to, ka ir vajadzīgs skatīties, ko var iesākt dalībvalstis. Nu, lai politikas darbotos, protams, ka tā ir tāda pozīcija, tomēr mēs nevēlamies, lai būtu tāds viens risinājums visiem. Nē, par to mēs nerunājam šeit. Es domāju, ka Daži eh, no eh, šiem eh, komentāriem bija par to, lai būtu tāds pamats tiesībām Eiropas Savienībā un virs tā dalībās varētu attīstīt, kas tām ir vajadzīgs, tomēr vajadzētu būt pamat, tādam pamatam kopīgam, jo mēs runājam par Eiropas Savienību. Un mēs runājām par bērnu kopšanas pabalstiem, tas viss ar to ir saistīts. Uh, Mēs vēlamies eh, ievērot eh, subsidiaritātes eh, principu, tomēr ir jāizveido šāds pamats slieksnis, pamats Eiropas līmenī, lai cīnītos pret nevienlīdzību. Un atsaucoties arī uz darba tirgu, vairāk kārt bija šāda atsauce dzirdama, tā ir, ka elastīgums darba vietā nevienmēr ir saistīts ar nevienlīdzību, tomēr mēs redzam, ka darba tirgu pēdējo gadu laikā ir notikušas izmaiņas. Un tas viss ir e, palielinājis nevienlīdzību, tam ir saistība ar e, izmaiņām, kas ir novedušas e, pie iekšējām izmaiņām arī reģionāli un reģionāli Tas eh, mums eh, var eh, palīdz izskaidrot, kāpēc ir zemākas cenas. Jebkurā gadījumā mēs par to visu runāsim grozījumu izskatīšanas procesā. Kolēģis no mm, zaļajiem mm, pauda mm, tādus komentārus, lai uzlabotu ziņojumu. Dažādi bija ļoti interesanti, piemēram, par investīcijām. Un līdz ar to mums ir jāskatās ne tikai uz eh, pārdali, bet arī uz tādu pārdali, kas būtu eh, godīgāka. Lai mēs varētu pilnībā izmantot mūsu potenciālu. Un es arī esmu uh, atzīmējis visus komentārus. Sociālisti, paldies par pausajiem komentāriem. Un eh, tad bija arī ļoti eh, noderīgs eh, komentārs par ziņojuma raksturu. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā tieši par ko ir runa un pateiktu, ko mēs vēlamies panākt, uz ko koncentrējamies. Es nevaru izmainīt nosaukumu ziņojumam, tāpēc, ka par to mēs jau esam vienojušies. Un šī vienošanās tika panāca starp visām politiskajām grupām, koordinātori par to vienojās, līdz ar to nosaukumu mainīt es nevaru. Tomēr es varu Ehm, teikt, eh, minē, šeit eh, minēta, eh, ka cīņa pret nevienlīdzību palīdz radīt darba vietas, un te ir jābūt tādam fokusam uz cīņu pret nevienlīdzību šajā ekonomiskajā situācijā. Tā ir tā pieeja, kāda ir šajā ziņojumā, un šie komentāri palīdzēs to formulēt saistībā ar darba vietu radīšanu un Varu piekrist eh, tam, eh, ko jūs eh, teicāt attiecībā uz rezultātiem. Mēs nevēlamies tikai politiskus vēstījumus, mēs vēlamies skatīties, kāda rezultāti, te, kādu rezultātu ir iespējams panākt. Tas bija ļoti labs komentārs. Un lielā mērā saskaņā ar mūsu veikto darbu, ja kurā gadījumā mēs pie šī jautājuma strādāsim turpmākajās nedēļās un mēnešos. Un es ceru, ka mēs dosim ieguldījumu Eiropas Savienībā ar šī ziņojuma palīdzību. Eh, paldies. Eh, Baronis eh, kundzei vārds no nodarbinātības ģenerāla direktorāta. Lūdzu. Thank you. Thank you very... Paldies, man sauc Manela Gelina. Pirmkārt, paldies par ziņojumu, to mēs atzinīgi vērtējam. Nevienlīdzības apkarošana ir Eiropas Savienības būtiska daļa. Nesen izsludinātais Eiropas sociālais, sociālo tiesību pīlārs ir pamatprincipu iekļaušana kā labu funkcionējušu darba tirgu izveide un nevienlīdzības mazināšana ir svarīga gan nevienlīdzības mazināšanai, gan attiecībā uz ienākumiem gan attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām. Uzskatu, ka mums ir iekļauts šeit virkne spēcīgu principu, vienlīdzīgas iespējas, dzimuma vienlīdzība, bērna izglītība un aprūpe, ilgtermiņa aprūpe. Es atcaucos uz šiem principiem, tāpēc, ka tie tika pieminēti diskusijā. Protams, ka sociālais pīlārs ņem vērā subsidiaritāti un visi tiek aicināti īstenot šo pīlāru Eiropas Savienības līmenī, bet noteikti arī dalību valstīs un sociālai partneri arī tiek aicināti to darīt. Pusgads arī ir ļoti svarīgs uh, instruments, nevienlīdzības mazināšanai 2017. gada ikgadēja eh, aptaujā liels uzsvars tika likts uz nevienlīdzības mazināšanu. Tāpat tika izcelts eh, to, tas, cik svarīgi ir nodokļu sistēma nevienlīdzības apkarošanā, bet uzsvars tiek likts arī uz citiem politikas līmeņiem, piemēram, izglītība, veselības aprūpas un sociālās aizsardzības sistēmas. Un fakts, ka ir šogad daudzas rekomendācijas sagatavots, to apliecina, piemēram, astoņām dalību valstīm ir ierosināts uzlabot drošības tīklu adekvātumu, atbilstību un aptvērumu. Papildus tam vēlos norādīt, ka kaut arī pīlārs norāda principus augšupirstai konverģencei, turpinās arī darbs sociālās aizsardzības komitejā pie minimāla ienākuma jautājuma. Tiek noteikti salīdzinošie rādītāji šai jomā, un mēs šo jautājumu uzskatām par svarīgu. Salīdzinošo tabulu šis scoreboard ir eh, norādījusi, ierosinājusi vairākus indikātors, kas būtu jāizmanto mērīšanai un ekonomikas un sociālā snieguma mērīšanai, lai nodrošinātu, ka mēs eh, tiešām eh, konstatējam progresu tad, kad tas tiek sasniegts. Paldies! Paldies Galēna kundzei! Laika grafiks, jums tas ir redzams. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. jūlijas. Izskatīšana 30. 31. augusts, balsojums komitejā 28. septembrī, plenāra sesijā šī gada novembrī. Tāds ir darba grafijas. Tas nozīmē, ka esam izsmēluši darba kārtību Turpinām darbu pulkstens trijos šo pēcpusdienu. Tad ir paredzēta balsošana, tad ir ņemiet līdzi balsošanas kartītes. Un paldies, ka bijāt šeit!